Dear participants. Godātie dalībnieki, lūdzu apsēdieties. Sāksim mūsu uzklausīšanu. Saistībā ar 2014. gada starptautiskās sieviešu dienas atzīmēšanu cīņa pret vardarbību pret sievietēm, uzdevums visiem. Tiešām prieks, ka jūs esat varējuši ierasties tik lielā skaitā Tas parāda to, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs, un tā tas tiešām arī ir. Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja, kuras esmu priekšsēdētājs, izcēlis, izcēlis šo kā īpaši svarīgu prioritāru jautājumu pēdējos gados, un mēs tiešām ar nepacietību gaidām Nu, vairākas eh, labas eh, rīcības, īpaši no komisijas puses, tāpēc ir svarīgi, ka mēs esam tiešām šeit. Eh, sākšu ar to, ka vēlos sveikt visu Nacionālo parlamentu pārstāvis. Tiešām prieks, ka mums ir tik daudz deputātu šeit. Un sveicu arī mūsu Eiropas parlamenta deputāts. Tāpat arī mūsu ekspertus visos trīs, trijos ekspertu paneļos. Un, protams, arī jūs, kas piedalīsieties eh, mūsu pasākumā, kurš ilgs līdz 6.30. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs īpaši izceļam eh, vardarbības jautājumu eh, saistībā starptautisko sieviešu dienu, ir, protams, tas, ka pagājušā nedēļā pieņēmām pašiniciatīvas ziņojumu plenāru sesijā Strasbūrā, kurā mēs aicinājām Eiropas komisiju nāklājā ar visaptarošu stratēģiju attiecībā uz cīņu pret vardarbību pret sievietēm. Mēs esam pirms trim gadiem sagatavojuši līdzīgu ziņojumu. Mums bija grūti nonākt pie šī rezultāta iepriekš Kā jūs varbūt zinat, šis parlaments nevar pats pieņemt likumus, komisija ir jānāk klajā ar likumdošanas priekšlikumu. Tas ir visaptarošs likumdošana, kur aptvērtu visas vardarbības formas pret sievietēm, lai nebūtu tā, ka tiktu minēts tikai dažas. Es eh, šī rīta uzklausīšanā izteiksies salīdzinājums vardarbība pret sievietēm ir kā puzli, kur tiek salikts no dažādiem gabaliņiem, kur ir eh, ģenitāliju kropļošana kā viens gabaliņš un vardarbība kā cits. Nu, nevar paņemt tikai vienu gabaliņu no šīs puzles. Eh, ir tiešām jāsaliek visi iespējamie gabaliņi kopā, lai būtu kopbilde skaidra. Tas bija pavisam īsts ievads. Es nevēlos eh, runāt pārāk gari. Mums laiks tomēr ir ierobežots. Es vēlos jums atgādināt, ka ir eh, nodrošināta tulkošana visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Jums tikai jāatrod ir atbilstošais kanāls. Jūs eh, redzat šeit attiecīgo valodas uh, apzīmējumu un kanāla numuru attiecīgi. Tā kā jums nepieciešama tulkošana, varat to izmantot. Diemžēl Eiropas parlamenta priekšsēdētājs pats nevarēja ierasties. Mārtiņš Šulcs e, ļoti atvainojas par to, ka nav varējis būt klāt, bet šis jautājums ir tik svarīgs, ka viņš ir vērsīsies pie jums ar video paziņojumu. Un pēc tam mēs parādīsim arī nelielu video par pašu tematu kā tādu. Bet vispirms būs Mārtiņa Šulca uzruna video paziņojumā. Lūdzu. Godātie kolēģi no nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamenta, dāmas un kungi. Man tiešām prieks eh, sveikt jūs Eiropas parlamentā šajā sanāksmē cīnoties ar vardarbību pret sievietēm, kā jau katru gadu eh, atzīmēja starptautisko sieviešu dienu, ir labi stiprināt mūsu sadarbību un žēl, eh, ka šāda vardarbība pret sievietēm, tā skaitā ģimenē, joprojām paliek spēkā esošs faktors Eh, šim fenomenam nav nekādu šķēršļu, ne sociāli, ne kultūras, ne valstu. Tas ir absolūti nepieņemam. Tas arī īpaši izaicinājums mūsu sabiedrībai kopien, kopumā. Mums ir jādara eh, visu, ko varam, lai eh, izskaustu šo fenomenu. Mums ir nepieciešama arī droši dati, kas balstītos uz nu, visu 28 dalību valstu apkopotiem datiem kas, kurus publicē pamatiesība aģentūra šobrīd. Tāpat eh, mēs esam daudz ko paveikuši, mēs esam Eiropas aizsardzības rīkojumu, pieņēmuši tiesību aktu par to un par eh, cietušo tiesībām, bet ir nepieciešama turpināt normatīvos iniciatīvas rīcībā Eiropas Savienības līmenī. Vajag eh, apvienot visus iesaistītos dalību valstējas iestādes un starptautiskās iestādes un pilsonisko sabiedrību, lai aizstāvētu sieviešu tiesības. Es atvainojos, ka es nevaru būt klāt pats personīgi un novēlu jums ražīgu pēcpusdienu. Thank you very much for that. Uh, and... Paldies par to. Iesim tālāk. Un mūsu nākamais mazais video klips, lai iepazīstinātu jūs ar šo tēmatu lūdzu. Thank you very much, and that is what it's all about. Paldies. Jā, nu tad par to arī ir runa, rast iespēju cīnīties ar šo briesmīgo pārkāpumu, noziegumu, tas pārkāp pamatiesības. Pirms es iepazīstinu ar runātājiem uz pirmajā panelī, vēlos e, izteikt arī dažs garlaicīgs, varbūt administratīvās piezīmes, bet tas ir nepieciešams, ja mēs vēlamies e, labi strādāt. parlamentārišam ir iespēja piereģistrēties, eh, lai varētu uzstāties. Eh, tur ir veidlapa aizpildām un varat arī no apkalpojušo personālu to saņemt. Tātad debats iedalīsies divās daļās. Pirmā daļa būs par mūsu pieredzi un likumdošanu nacionāla reģionāla līmenī, un otra daļa koncentrēsies uz strateģisku rīcību Eiropas līmenī. Jūs varat izvēlēties, kurā no šīm sadaļām eh, izteikties, ja jums eh, ir tāda vēlēšanās, bet jums ir obligāti jāaizpilda šis pieteikums, pieprasot uzstāšanās laiku. Protams, ka ir iespējams pieteikties uzstāties arī katrā no šīm daļām. Uzstāšanās laiks un, un lūdzu ņemiet vērā, uzstāšanās laiks ir ierobežots, tas ir trīs minūtes. Ne jau tāpēc, ka es būtu ļauns un vēlētos pārtraukt daudzas labas idejas, bet ierobežots uzstāšanās laiks ir tādēļ, ka mēs vēlamies dot pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam iespēju izteikties. Pagājuši gadu, kad es biju pieklājīgāks, mums arī bija uh, Eh, uzstāšanās laiks ierobežots, un man likās, nu jā, es būšu pieklājīgs, nepārtraukšu cilvēks. Es ļāvu cilvēkiem brīvi izteikties 5, 6 minūtes. Ar... Diemžēl tas beidzas ar to, ka daudziem nebija iespējas vispār uzstāties, un viņi bija dusmīgi, un es to saprotu. Līdz ar to Es tiešām būšu ļoti stingrs, trīs minūtes un viss, un tiešām trīs minūtes. Ja kāds cits bez parlamentāriešiem vēlas izteikties, varēsiet to darīt, ja būs atlicis laiks. Bet tad uzstāšanās laiks tādā gadījumā ir tikai viena minūte. Es ceru, ka jūs saprotat, kādēļ šādi ļauni noteikumi pastāv, Tas ir tādēļ, ka es vēlos, lai pēc iespējas vairāk no klātesošajiem būtu iespēja kaut ko pateikt par šo tēmatu. Tā kā es sākšu klopēt pa mikrofonu, varbūt mums vajadzētu kādu citu signālu. Nu, es došu zīmi, lai jūs zināt, ka laiks ir beidzies. Lūdzu, ievērojiet eh, trīs minūšu uzstāšanās laiku. Tas pats, lai attiec uz ekspertiem panelim. Arī jums ir uh, ierobežots uzstāšanās laiks, tāpēc arī jums tādu pašu iemeslu dēļ ir jāpieturās pie uh, atvēlētā uzstāšanās laika, lai cilvēki varētu uzdot jautājumus. Tāpēc es jums uh, došu jums lapiņu, kur būs rakstīts, cik minūtes ir atlikušas. Jūs to brīdi varbūt vēl neesat gatavi pabeigt uzsāšanas, bet tā būs zīme, ka būs jātuvojas noslēgumam. Nu, tā bija tā garlaicīgā daļa. Tātad pirms mēs sākam eh, mūsu pirmo paneli, vēlos pateikties nacionālajiem parlamentiem par iesūtītajiem rakstiskajiem eh, ierosinājumiem eh, mūsu komitejai. Mums tas tiešām noderēs. Paldies! Un tagad sāksim ar pirmo paneli - pieredze un likumdošana nacionāla reģionālā līmenī. Vispirms Blanka Hernandez Oliver Kunze Spāņu valdības pārstāve. Maksimums desmit minūtes, lūdzu. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Autor... Paldies, priekšsādātāji. Labdien visiem zālē esošajiem. Man ir tas gods pārstāvēt Spāniju šajā sanāksmē, un es vēlos pastāstīt par Spānijas pieredzi, kā mēs apkarojam vardarbību pret sievietēm. Visi tie principi um, tiek ievēroti. Tātad mēs vēršamies pret visu to, uz ko norāda uh, Uh, nevalstiskās organizācijas, kas šo, cīnās pret šo parādību. Mūsu pieredzi varētu aprakstīt ar vienu vārdu - briedums. Mēs uh, esam pietiekami politiski nobrieduši, lai veiktu tādus pasākumus, kas tagad uh, doda rezultātus. Mēs atzīstam, kādi izaicinājumi ir mūsu priekšā. Mēs vēl neesam ar tiem tikuši pilnībā galā, bet mums ir virkne politiku, kas tiek uh, īstenotas ar zināmiem panākumiem, bet darbs, protams, ir vēl jāturpina. Vispirms vēlējos norādīt, ka mūsu valsts ir apņēmības pilna rīkoties. 1980. Eh, gados tika uzsāktas pirmās reformas. 90. Eh, gados eh, mēs piedzīvojām tā kādu atgadījumu, kas visus satrauca. Televīzijas pārraid pārraidē kāda sieviete sūdzējās par to, ka vīrs pret viņu izturas vardarbīgi, un tikai pāris dienas pēc šī raidījuma šo sievieti vīrs uz ielas nogalināja, un tas tiešām satrieca visu sabiedrību. Un tādēļ tika pieņemts lēmums tiešām izskaust uh, vardarbību pret sievietēm. Spānijā tiek uh, īstenot budžeta politika, un tā ir valsts politika apkarot vardarbību pret sievietēm. Likumi tiek pieņemti parlamentā vienbalsīgi, arī rezolūcijas par šo jautājumu tiek pieņemts vienbalsīgi. Ir liela vienprātība sieviešu asociāciju un organizāciju uh, vidū, jo tieši eh, šīs organizācijas pirms gadiem uzsāk šo procesu. Pirmie panākumi, ko esam guvuši Spānijā, ir noveduši pie tā, ka pastāv sabiedrības spiediens vērsties pret šo parādību. Šeit jūs redzat dažas publikācijas Eh, katru mēnesi un katru gadu nāk klajā publikācijas, eh, kurās ir eh, apkopoti dati par šīs parādības izplatību, mēs neko neslēpjam. Atsevišķo eh, daudzos gadījumos šie dati ir pozitīvi, bet nevienmēr. Un tas ir tāds kā rengen uzņēmums, kas parāda, kāda ir reālā situācija. Tas nozīmē, ka mums ir jāturpina šī izglītošanas kampaņa, jāpievērš uzmanību šai parādībai, un cilvēki, kuri netic eh, tam, ka šī parādība ir tik samilzus, tikai var iepazīties ar statistikas datiem, lai paši par to pārliecinātos. Kā jau es teicu, Spānijā 80. gados tika pieņemts standartu kopums, kas izveidoja valsts sistēmu sieviešu tiesību aizsardzībai. Pēc tam tika pieņemts krimināla kodeks un 2000. gadā tika pieņems likums, 2003. gadā tika pieņems likums par sieviešu aizsardzību. ir uh, likumā paredzēts, ka, ja sieviete ziņo par vārdarbības gadījumu, tad 48 stundu laikā ir jānodrošina aizsardzība šai sievietei un viņas bērniem. Mēs īstenojām visaptverošu pieeju, nodrošinot sievietēm aizsardzību pret vardarbību. Uh, tiek sniegta specializēta palīdzība, tāpat šie jautājumi ir iekļauti izglītības, veselības ap, aprūpas sistēmās. 2013. gadā tika pieņēmts likums, eh, kurš paredz, ka tiek sniegta bezmaksas eh, veselības aprūpē sievietēm, kam nav atbilstošu līdzekļu un uh, kuras ir saskārušās ar vardarbību. Mums cīņā pret uh, šo parādību ir jāizmanto arī modernās tehnoloģijas. Un vēl viena joma, kurā esam guvuši panākums Spānijā, ir mums ir uh, bezmaksas uh, tālruņa numurs pa kuru var zvanīt uh, visu dienu nakti, ir uh, nodrošināta palīdzība vardarbības upuriem, ir paredzēta arī kvotu sistēmā, lai varētu nodrošināt darbu sievietēm, kuras ir cietuši no vardarbības, un tāpat drošas, droši mājokļi uh, no vardarbības cietušām sievietēm un viņu bērniem. ir Spānijā daudzas aģentūras strādā ar šiem jautājumiem. Spānija ir decentralizēta valsts šai jautājumā, kompetentas ir arī, kompetentas ir arī autonomijas, bet ir izveidot arī federālās valdības aģentūra cīņai pret eh, dzimumu vardarbību un par uh, līdztiesību. Tāpat arī pašvaldības īsteno sociālo politiku un ir izveidota likumdošanas observatorija šajos jautājumos. Spānijā sabiedrībā ir izveidojusies izpratne par to, ka šī parādība skar ne tikai sievietes, ka tā ir ne tikai sieviešu problēma. Visiem, ne tikai likumdevējiem, ir jāsaprot situācijas nopietnību. Mēs iesaistām šajā cīņā visu sabiedrību, uzņēmumus, arotbiedrības. Uh, veidojot izpratni dažādās sabiedrības grupās. Un vēl tikai daži, šeit jūs redzat plakātu no jaunākā Spānijā organizētās kampaņas, tas ir izēja pastāv. Bieži vien uh, vardarbību izraisa tas, ka cilvēki nav apmierināti ar savu dzīvi, un to apliecina arī statistikas dati. Ja šos dat, šo situāciju vispārināt analizē visā Eiropā, tad mums ir nepieciešams uzlabot koordināciju jāpievērš īpašu uzmanību neaizsargātajām iedzīvotāju grupām. Tāpat ir nepieciešams apmācīt uh, darbiniekus, uh, kas strādā ar šiem jautājumiem, lai viņi spētu noteikt, kas ir uh, dzimuma vardarbība un kas nav. Un pastāv izēja no šīs situācijas un ir ļoti svarīgi to zināt. Runājot par cīņu pret šo parādību. Mums ir jāveido tāda sabiedrība, kurā šādas vardarbība vairs nepastāvētu. Paldies! So for... Liels paldies, ka ieradāties pie mums un informējāt par to, kā jūs cīnāties pret šo parādību Spānijā. Nākamā runātāja ir Marija Ines Gomes Rodrigo Spontiņa, kas ir socioloģe no Portugāles. Un viņa ir Oniņo direktora. Boa tarde, meus senhores e minhas senhoras. Fiquei profundamente. Labdien, dāmas un kungi! Esmu patiešām gandarīta, ka esmu uzaicināta uz šādu pasākumu. Arī mūsu spāņu kolēģe un draudzene stāstīja par to, kā Spānijā notiek cīņa pret uh, vardarbību, kas vērsta pret sievietēm. Es arī vēlējos runāt par to pašu. Kā izveidot tādu sabiedrību, kur uh, sievietes neciest no vardarbības? Es jums arī pastāstīšu par to, ko esmu pieredzējis pēdējo 40 gadu laikā. Esmu tikusies ar daudzām sievietēm, ar jaunām sievietēm, vecākām sievietēm, ar prostitūtām. Uh, Un daudzas no viņām man uh, uzticēja savu likteni, stāstīja par uh, savu dzīvi, par to, ko ir pieredzējušas, par saviem sapņiem, par savām bailēm, par bēdām. Viņi man uh, izstāstīja visus, viņas man izstāstīja visus savu dzīvi. Es uh, organizācijā un inģio strādāju jau uh, 30 gadus. Šī institūcija tika dibināta 1975. gadā lai varētu labāk pārvarēt 74. gada neļķu revolūcijas sekas. Šī revolūcija arī iegāja vēsturē ar nosaukumu Neļķu revolūcija. Tika izveidojās tāda sabiedrība, kurā nevaldīja uzticība, bija ļoti daudz meiteņu. kas tika uh, seksuāli izmantotas, un uh, vajadzēja viņām palīdzēt, lai viņas varētu izrauties no šī aburtā loka. Es dzirdēju visneiticamākos stāstus. Bija uh, dažādas vārdarbības, seksuālās vārdarbības formas, eh, meiteņu vē, tēvi, patāvi viņas izmantoja, bija mm, minēti arī tādi modernās verdzības gadījumi un, protams, bija arī vērojama visu veidu vardarbība tas, protams, ne, nelabi ietekmēja cilvēku psihi. Šie bērni pēc tam uh, cieta arī no smagām psiholoģiskajām rētām, un daudzi no viņiem teica, manu ķermeni viņi izmantoja, bet viņiem neizdevās piesārņot man dvēseli. Šīs meitenes vienā brīdī zaudēja cerību, un mēs mēģinājām viņām atgriezt šo zaudēto cerību. Mēs mēģinājām kaut kā risināt šo problemātiku. Un, protams, arī prostitūcija ir neatraujama ar to saistīta. Dažreiz šīs meitenes bieži vien ir ilgi strādājušas priekanamos, un daudzas man stāstīja, es vairs nedzīvoju, es tikai mēģinu izdzīvot. Daudzas arī uh, jūta tādu kā vainas apziņu, pilnīgi nepamatoti. Viņām visām bija nepieciešama aizsardzība. Un, kā jau minēju, daudzas no viņām jau sen bija zaudējušas jau kādas cerības. Un pirms 30 gadiem, protams, sabiedrība izties savādāk, mums nebija šodienas iespēju. Daudzas arī nepilngadīgas meitenes bija spiestas strādāt ļoti smagu darbu. bija daudzas uh, sievietes, uh, kas par naudu darīja uh, visu, ko no viņām prasīja. Es redzēju tik daudz asaru un prostitūciju, daudz uzskata par tirgu, ir pieprasījums un ir piedāvājums. Tātad sievietes sev piedāvā šajā tirgu un prasījumu, pieprasījumu uztur vīrieši, kas pērk šos pakalpojumus. Un, protams, jārunā arī par suteneriem, kas eh, ir neatraujami saistīti ar to visu. Arī, piemēram, um, istabu izīrētāji cilvēki, kas eh, izīrē istabiņas viesnīcās. Uh, ir jāpiemina šajā kontekstā, un citreiz cilvēki ir uh, jāizpērk. Un, protams, ka nav jau nekāds izņēmums, ka prostitūtām dzimst arī bērni, un tas visu sarežģīja vēl vairāk, un šis sievietes bieži vien tiek izmantotas kā tāds priekšmets, kā instruments, kas tiek izmantots tikai vīriešu fantāziju apmierināšanai es um, sarunājoties ar šīm sievietēm, uzzināju, ka viņu klienti ir uh, no visām sabiedrības grupām. Klientam ir pirkt spēja, viņš pieprasa, lai šī sieviete atbilstu viņa sociālajam statusam, viņa uzvedībai, lai viņa pieskaņojas viņa ģērbšanās stilam. es esmu pieredzējusi, ka šīs sievietes bieži vien ģērbās tā, it kā viņas piederētu augstākajiem sabiedrības slāņiem, bet īstenībā viņas bija dzīvojušas ļoti smagos apstākļos, tāpat kā, līdzīgi kā citas prostitūtas. Es tā tad redzēju gan pieprasījuma, gan piedāvājuma pusi un redzēju, ka piedāvājums bieži vien pielāgojas pieprasījumam. Un jāsaka, ka prostitūcija ir paņa, pakļauta zināmiem dinamikas likumiem. Kapitālisms ir tirzniecības dominējošā forma. Mums ir jādomā par tādu kā pretindi, it kā par naudu ir iespējams nopirkt visu. Pasaules veselības organizācija atzīst, ka seksualitāte ir enerģija, kas mūs motivē izjust mīlestību, maigumu, intimitāti. Tas ļoti e, spēcīgi ietekmē visu mūsu dzīvi, mūsu domas, mūsu jūtas, rīcību, interakciju ar pārējiem. Uh, Un, protams, seksualitāte ietekmē arī fizisko un morālo garīgo veselību. Ja ir tādas veselīgas attiecības, tad seksualitāte ir kas tāds, kas uh, tiek baudīts balstoties uz vienlīdzības principiem. Prostitūcijā savukārt visas intīmās darbības tiek uh, uzskatīts par preci. Uh, Tas ir kas merkantils. Bet jāsaka, ka prostitūcijā seksualitāte e, nozīmē to, ka viens kādu e, pazemo. Un meitenes teica tā, ka e, mana dvēsele, pār, es, e, mans ķermenis dodas uz istabiņu pie klienta, bet dvēsele paliek aiz durvīm. Un es esmu redzējis meitenes, kas pēc tam ir cīnījušās ar nelabumu, kad viņas ir apkalpojušas klientu. Ļoti daudzi man vaicāja, vai uh, gadu gaitā, kas vispār ir mainījies. Es teicu, protams. Ir uh, noziedzīgas organizācijas, kas pieprasa prostitūcijas legalizāciju. Prostitūtu vecums kļūst aizvien uh, zemāks. Uh, Ir daudzas uh, ģimenes, kas cieši no nabadzības. Un trojka ir uh, ienākusi arī Portugālē, viņi runā ar politisko klīķi par pasākumiem, un tas apdraud daudzu ģimeņu labklājību. Un, protams, sabiedrībā mēs kļūstam par lieciniekiem aizvien jaunām drāmām. Lielas finanšu grupas sāk dominēt manā Eiropā. Es redzu neaizsargāts meitenes, kam vispār nav nekādas izvēles, kā strādāt prostitūcijā, kā piedāvāt savu ķermeni. Noslēgumā vēl citēšu kādu sieviešu grupu. Viņas lūdza, lai es šo teikumu jūs priekšā šodien nolasu. Mūsu ķermenis mums nepiedara. Tas ir pakļauts to gribai, kas mūs nopērka un mūsu klientu vēlmēm. Paldies! Thank you so much for uh, giving. Liels paldies uh, par uh, tik emocionālu runu arī par šo saiknes un vardarbību pret sievietēm un prostitūciju. Dažkārt uzklausot jūs sacīto, varētu teikt, ka tas izklausījās gan izpēc dzējies. Liels paldies, ka ieradāties. Ejam tālāk. Pēdējā eksperta mūsu panelī ir Doris Lamoro kundze, konstitucionālo lietu komitejas locekle Itālijas senātā. Lūdzu, desmit minūtes jums. Desidero innanzitutto ringraziare. Jā, paldies. Es pirms vēlētos pateikties eh, komitejas priekšsēdētājiem un arī Eiropas parlamenta deputātiem par to, ka bija iespēja piedalīties šajā sanāksmē par vardarbību pret sievietēm izskaušanu. Ļaujiet man ieskicēt eh, Itālijas nacionālo likumdošanu šajā jomā. Es vēlētos pateikties visiem deputātiem, ar kuriem biju kopā šī rīta konferencē Briselē. Pagājušā gada novembrī mēs atzīmējam starptautisko dienu cīņā pret vardarbību pret sievietēm. Itālijā plašsaziņas līdzekļos tas eh, tika īpaši izcelts un kā fenomens tas pieaug ne tikai dzimumu vardarbība, uh, Bet tieši attiecībā pret sievietēm tas pieaug. 2012. gadā 20 sievietes tika nogalināts, 13. gadā vēl vairāk. Mūsu valstī nav šobrīd vēl obligāta statistikas sagatavošana šajā jomā. Bieži vien tās ir nevalstiskās organizācijas, kas apkopo šo statistiku bet ir grūti nepamanīt, ka krīze visā Eiropā ir pasliktinājusi situāciju. Daudz ģimenes ir apdraudēts, daudz personas un sieviešu tiesības. Runātāji tiek aicināti runāt mazliet lēnāk. 2007. gadā 260 vairāk kā 2600 sievietes kļuvuši par upuriem um, fiziskai vardarbībai, dažkārt pat uh, tik lielā mērā, ka tiek apdraudēta viņa dzīvība. Ap miljonu sievieti, uh, sieviešu ir cietuši no izvarošanas vai izvarošanas mēģinājumiem. 24,7% sieviešu ir pie, piedzīvojuši vardarbību eh, no vīriešiem, kas ir no viņu vīrs vai dzīves biedrs. Tāpat arī pēc šķiršanās eh, tiek izsekots bieži vien. Tas parāda arī kopainu. Situācija ir daudz smagāka. pēdējos gados nacionālajie likumdevēji ir īstenojuši vairākus pasākums, lai stiprinātu cīņu pret vardarbību sievietēm. Un tas ir tas process, kas Itālijā šobrīd turpinās. Fašismu valdības laikā vēl bija uh, spēkā tāda norma, kā goda aizstāvēšana, kas attaisnoja vardarbību. Kat, katrā ziņā vardarbība pret sievietēm ir uh, viens no noziegumiem, par kuri nopietni jācīnās. Šis uh, uh, likums tika pieņemts Itālijas parlamentā praktiski vienbalsīgi. Uh, Izsekošana bija kā noziegums pret eh, personas brīvību. Tas bieži vien tiek eh, skatīts kā uh, eh, vainu pastiprinošs apstākļus gadījumā, ja vēlāk tiek veikt, piemēram, slepkavība. Startautiskā mērogā Itālija centusies virzīt uz priekšu Eiropa ir eh, arī mudinājusi Itāliju rīkoties. 2012. gada jūnijā tika pieņemts ziņojums par Itāliju eh, anno paspārnē par vardarbību pret sievietēm, kas eh, minēja satraucošus skaitļus un Itālijā esošais Eiropas eh, dzimumlicesības institūts sagatavojas ziņojumu par situāciju Itālijā, un 2012. gada decembrī nāca klējā ar šo ziņojumu. Vardarbība ģimenē visā valstī ir tiešām atstāja negatīvu ietekmi uz sievietēm, neatkarībā no viņu sociālā slāņa. Dažādas organizācijas cenšas aizstāvēt eh, sieviešu tiesības, tomēr viņu dzīves apstākļos vai faktiskajos rezultātos eh, mēs neredzam ievērojumu uzlabojumu. 2013. gadā mēs pieredzējām jaunu mm, meiteņu pirms, eh, nāves gadījums, pusaudži principā tika nogalināti 15-gadīga meitene, kur nogalināja bijušais līgavainas. 2013. gadā Itālija ratificēja Eiropas padomas konvenciju, eh, lai izskaustu vardarbību pret sievietēm. Es gribu Diemžēl eh, Itālijas pārstāv ļoti ātri nolasa statistiku, kur nav iespējams precīzi iztulkot. Eh, tika veikti īpaši pasākumi, lai īstenotu tālāk pasākumus cīņā ar šo fenomenu, kas tiešām rada bažas 2013. gadā Itālija pieņēma likumu, kur eh, cita starpā bija arī īpašas normas, eh, lai nodrošinātu cīņu pret dzimumu nevienlīdzību. Tas ir sarežģītas normas, kas balstītas uz cīņu ar vardarbību pret eh, sievietēm un mūsu komitejā bija referenti, kas eh, sastādīja šo ziņojumu. Lai cīnītos eh, pret vardarbību un arī izsakošanu, ir nepieciešama arī preventīvie pasākumi un cietušo aizsardzības pasākumi. Ir nepieciešams rīkoties vairākos posmos, ne tikai preventīvu, protams. Līdz ar to Mhm. 2013. gadā Stambulā uh, apstiprinātais dokuments, ko arī mēs uh, īstenojam. Vesela dokumenta sadaļa ir veltīta cīņai vardarbību pret sievietēm. Tāpat uh, Mēs plānojam piešķirt uzturēšanās atļauju tām personām, kas ir cietuši no dzimuma vardarbības, piemēram, tāpat arī droši patvērsums e, izveidojot šādām personām. Tālāk par krimināltiesisko aizsardzību. Stambuls dokumentu 46. pāntā ir minēts dažādas iespējas, kā definēt šos noziegumus. Uh, Šobrīd eh, daļa no šiem noziegumiem netiek uzskatīta par pārāk nopietniem eh, noziegumiem attiecībā pret cilvēku vai tā brīvību, bet mēs eh, cenšamies panākt to, lai šie apstākļi tiktu skatīti kā vainu pastiprinošie apstākļi. Un noslēgumā varu teikt to, ka likumdošana Itālijā ir daudzkārt arī uh, pieņemta balstoties uz idejām, kas nāk no Eiropas parlamenta, tīpaši attiecībā uz to, kas ir minēts cīņā par vardarbību pret sievietēm. Eh, Itālijas parlaments bija iesaistīts arī starpparlamentārā darbībā, kur vadīja FEM komiteja Eiropas parlamentā. Es vēlos uzsvērt, ka sadarbība starp eh, parlamentiem tiešām nes arī pozitīvus augļus. Iespējams, mēs varam izveidot tādu kā demokrātisko bloku cīņā pret dzimumu vardarbību, īpaši vardarbību pret sievietēm. Tā, to es arī noslēgšu savu uzrunu tad, kad mēs runājam par vardarbību pret sievietēm, ir bijuši gadījumi, kad eh, jaunas sievietes ir tikuši nogalinātas. Un eh, ir bijuši gadījumi, kad ģimenes tēvi pat eh, nogalina meitu. Un šādas, šādi Eh, gadījumi, protams, ir pastiprināti jāizmeklē un vainīgiem ir eh, jānes pilna atbildība. Mēs eh, vēlamies lielu uzsvaru likt arī uz preventīvo darbību. Rezolūcijās, kuras esam pieņēmuši, daudz kas ir pateikts, bet vēl daudz kas ir darāms, tā skaitā sociālā kontekstā. Thank you so much for. Uh... Liels paldies par to, ka jūs uh, atradāt laiku, lai šurp atbraukt un pastāstītu par to, kāda situācija ir Itālijā, kādas debates šeit notiek. Ir liels prieks, ka Itālija ir viena no pirmajām valstīm, kura ratificēja šo konvenciju par uh, vardarbību pret sievietēm apkarošanu, un visām Eiropas valstīm tā būtu jāratificē. Tagad eh, es došu vārdu tiem, kas vēlas uzstāties. Un es gribu teikt pat, ja jūs rīcībā ir tikai trīs minūtes, Necentieties šajās trijās minūtēs pateikt vairāk runājot ļoti ātri, jo tādā gadījumā tulki nespēs visu pārtulkot tā kā tā. Tādēļ lūdzu runājiet trīs minūtes normālā ātrumā, jo, jo citādi tik un tā būs grūti jūs saprast. Es nosaukšu trīs vārdus. Pirmā eh, Leila Hercegovačs no Slovēnijas lūgumu rakstu un no vienlīdzības eh, komitejas. Leireder kungs no Vācijas Bundestāga. Un pēc tam Zīta Gurmai no Eiropas parlamenta. Tātad pirmie trīs runātāji. Mēs sākam ar Lēlu Harecegovaču, kuras rīcībā ir trīs minūtes. Dāmas un kungi, Vārdarbība pret sievietēm pastāvēja pagātnē, tā pastāv šodien un, diemžēl, droši vien pastāvēs arī nākotnē. Eh, Slovenijā šī problēma skar ne tikai privāto dzīvi, bet visu sabiedrību, un tādēļ ir eh, pieņemti likumi eh, par to, kā šo parādību apkarot. Ir Uh, Nacionālā uh, vardarbības novēršanas programma 2009-2014 gadam, lai cīnītos pret vardarbību ģimene. Ir konkrēti mērķi un konkrēti pasākumi par to, kā sadarboties uh, tiesība aizsardzības iestādēm šajā darbā Eh, tiek izveidotas daudz disciplīnu komandas un tiek eh, piesaistīti sociālie dienesti, lai cīnītos pret vardarbību ģimenē. Eh, šajā rīcības programmā, kas ir apstiprināta, mēs cenšamies panākt visefektīvākā veidā šīs parādības uh, Uh, izplatības samazināšanu, lai mazinātu jebkura veida vardarbības izpausmes gan ģimenē, gan sabiedrībā kopumā. Uh, mūsu lūgumu rakstu cilvēku tiesību un uh, vienlīdzības komiteja arī aktīvi strādā apkarojot vardarbību pret pret sievietēm, un mēs arī pāraugām to, kā šī cīņa tiek organizēta un kā tiek apkarot arī uh, cilvēktirzniecība. 2013. gada martā ANO komisija par sieviešu statusu pieņēma dokumentu par to, ka ir jāapkaro visa veida vardarbība pret sievietēm un meitenēm. Ir daudz pasākumi, kas pieņemti starptautiskā līmenī, tomēr nav nekādu visām valstīm saistošu dokumentu. Tādi pastāv tikai reģionālā līmenī, to starpā Eiropas padomas konvencija par uh, cīņu pret vārdarbību ģimenē un vārdarbību pret sievietēm. Un tā uh, Slovenijai vēl rā, jāratificē. Uh, varētu būt šie pasākumi arī uh, efektīvāki, būtu jāpiešķir lielāks finansējums atbilstošo programmu īstenošanai un minētā Eiropas padomas konvencija mūsu valstī būtu jāratificē pēc iespējas ātrāk. Es kā Nacionālā parlamenta deputāti apsolos darīt visu, kas ir manos spēkos, lai Slovenija šo konvenciju ratificētu pēc iespējas ātrāk. Mēs darīsim, ko mēs spējam, visu, kas ir mūsu spēkos. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad vārds. Jā, sehr geehrter Herr Vorsitzender des Europäischen. Jā, jā paldies. Kā jūsu kolēģis Vācijas Bundestagā, kurš atbildīgs par līdzīgu jomu, tur es vēlos pateikties par to, e, ka tiek organizēta šāda starparlamentāra tikšanās. Tas labi iedaras e, šobrīd, 5. martā Pirms gada 6. martā mums Vācijā tika izveidots palīdzības eh, tāruņu līnijas izveide, kas izriet no attiecīgā likuma, un tādējādi tika nodrošināta 24 stundas diennaktī tām sievietēm, kas cietuši no vardarbības, eh, izveidot šādu bezmaksas eh, tālruni, kur iespējams lūgt palīdzību. Vācijā nacionālā pētījumā ir dokumentēts, ka aptuveni 40% un vēl vienā pētījumā 35% eh, sievietes ir cietuši no vardarbības, tā skaitā ģimenē. Vismaz reizi ģimenē ciešot no fiziskas vai seksuālas vardarbības, un 58% sievietes ir cietuši no seksuālas uzmākšanās. Vai Tikai 20% no sievietēm, eh, kas ir cietuši no šādas vardarbības, izmanto pieejamo palīdzību. 37% no sievietēm nemaz nezina šādas iespējas. Līdz ar to mēs esam eh, izvēlējušies ar šādu palīdzības telefonu eh, sniegt palīdzību tām sievietēm, kas vēl nav atradušas ceļu uz šīm palīdzības iespējām. Un uh, lai palīdzētu tīpaši tām sievietēm, kas ir attiecībās, kurās ir vardarbība. Jūs redzat, mums, mums ir izdevums, sieviete ir pie ārsta, viņa jau ir lūgus palīdzību, bet kas ir bijis pirms tam, vai viņa ir kādam piezvanījusi lūgus palīdzību, palīdziet man, es ciešu no vardarbības, no savu dzīves biedra, piemēram, Un tieši tādēļ mēs vēlējāmies ar šādu palīdzības tāruņu līniju bezmaksas iespēju dot cilvēkiem anonīmi, nevienmēr e, jā, jāmin savs vārds, 15 e, valodās, e, lūgt palīdzību, saņemt palīdzību. Tā, tur var zvanīt arī draudzenes, kaimiņi, darba kolēģi, jebkurš, kurš ir pamanījis šādu situāciju, var vērsties pie šiem ekspertiem 70 konsultanti, 60 eh, pilna laika darba vietas, vardarbība ģimenē, seksuāla uzmākšanās darba vietā un, un publiskā telpā, izvair, eh, izvarošana, eh, izsekošana, cilvēktirzniecība prostitūcijas aspektā, te kolēģi jau minēja ģenitāliju sakropļošana It īpaši eh, uzmākšanās eh, cilvēka eh, ar dažādiem traucējumiem. Mēs esam konstatējuši, ka šī informācija, kas plašsaziņas līdzekļiem tiek izplatīta, mums tāda brošūra ir sagatavota informatīva, bet tas ir viens no veidiem, kā mēs cenšamies palīdzēt sievietēm, kas cieši no vardarbības. Paldies! <laughs> Uh, uh, Paldies visiem, kas izteicās! Mēs uzklausījām dalību valstu deputāts un tagad dosim vārdu Eiropas parlamenta deputātiem. Un īstenībā uz jums attiecas pilnīgi tādi paši noteikumi. Tātad trīs minūtes katram un būšu visai nepiekāpīgs Ja jūs vēlties redzēt, cik minūšu jums vēl ir atlicis, te augšā labajā stūrītī apakšējā uz ekrāna jūs varat visu redzēt. Un tagad gurmais kundze. Well, I would like to congratulate for the parity government in Italy. I would say it is really fantastic. So. Paldies. Esmu ļoti pateicīga uh, Itālijas pārstāvē par izteikumiem. Labi, ka valdība kaut ko dara. Labas lietā jāsaka, ka Eiropas Savienībā uh, viena no visbiežākajām vardarbības formām ir tieši vardarbība pret sievietēm. Šie skaitļi joprojām liek matiem celties stāvus, un nesenā pamatiesība aģentūras statistika liecina, ka viena no trim sievietēm Eiropā ir bijusi par vārdarbības vai seksuālas vārdarbības upuri. Es esmu pārliecināta, ka šodien mēs uzklausīsim vēl citus skaitļus, tikai mēģināšu jums pateikt eh, kaut ko ļoti spilgtu. Proti, katru dienu Eiropā septiņas sievietes mirst vārdarbības dēļ. Un tādēļ es uzskatu, ka par Vānaus kundzes ziņojuma pieņemšanu, kas ir veltīts tieši eh, šim tematam, ir ļoti eh, ir aktuāla un nāk uz pareizajā brīdī. Mēs jau gadiem esam lūguši ieviest kaut kādu vienotu pieeju, lai cīnītos pret uh, vardarbību, ir eh, jāsoda nevien tās veicēji, ir jāsāk izglītība jau agrāk, ir jāinformē sabiedrība, ir jābūt programmām, kas veltīts tieši bērniem un jauniešiem. Eiropas Savienībā ir jāizveido vienota stratēģija. Uh, arī uh, attiecīgs ES regulējums, lai varētu cīnīties pret dzimumu vārdarbību. Eiropas parlaments to ir uzsvērs jau neskaitāmās revolūcijās. Ir arī jābūt vienotai, harmonizētai definīcijai visās dalību valstīs un ir jāievieš konkrēti standarti, ņemot vērā pārobežu problemātiku un uh, Protams, tas ir ļoti svarīgi, lai varētu vērsties arī pret noziedzniekiem un lai mēs varētu panākt rezultātus, ir jāapkopo akurāti, precīzi dati. Tādēļ esmu ārkārtīgi priecīgi, ka pamatiesība aģentūra ir veikusi statistika. Protams, ir jābūt arī sadarbībai ar dzimumu institūtu. Šis instruments pagaidām vēl netiek pietiekami plaši izmantots. Te mēs runājam par politiskiem un likumiskiem aspektiem, bet ir jārunā arī par vēl kādu aspektu. Jāsaka, ka dzimuma vardarbība ir viens, viena no vissanākajām vardarbības formām. Tādēļ ir jāizglīto sabiedrība, lai iznīcinātu šo problēmu pašā saknē. Eiropas Savienība ir apņēmusies cīnīties pret uh, šo vardarbību, kas vērsta pret sievietēm, un, protams, mums ir. Uh, par to jārunā neviens starptautiskajā sieviešu dienā, bet arī citās dienās. Tā mēs varētu demonstrēt, ka šo vardarbības formu mēs uzskatām par nopietnu problemātiku un netaisāmies to turpmāk pieciest. Trīs minūtes ir pagājušas, saka priekšsēdētājs, bet Gurmai kundze turpina runāt. Uh, Mums ir eh, jādemonstrē, kā ar pareizu saziņas formu mēs varam arī um, sasniegt dzirdīgas ausis pilsoņu vidū. Paldies, Gurmai kundze, un tagad klāsas kundze lūdzu. Jā, dank, paldies, priekšsēdētāji, dārgās kolēģis, dārgie kolēģi, paldies, ka šis. Uh, pre pasākums tika organizēts. Gribu teikt, ka minētie piemēri un skaitļi patiešām mums eh, liek matiem celties stāvus, un eh, tas ir kaut kas tāds ļoti ilustratīvs, un neviens nevar palikt vienaldzīgs to dzirdot. Es dzirdēju, kas te tiek darīts, ir pieņemti likumi, jāievēro konvencijas, ir jācīnās pret vardarbību, jā, protams. Uh, bet gribēju arī pavaicāt, vai mēs sākam šo darbu pietiekami āgri. Mēs tā tad kaut ko mēģinām darīt, tad, kad jau ir eh, noticis fakts, kad vardarbība jau ir izmantot. Kā tad mēs definējam vardarbību, vai mēs varam arī pietiekami ātri atpazīt to, ka kāda sieviete cieš no vardarbības? Jā, sieviete ir zilumi, piemēram, brūces, tās ir tās redzamās brūces, redzamie savainojumi, kas ļauj pateikt, ka viņa ir cietusi no vardarbības, bet ar to vien jau nav gana. Mums ir daudz agrāk jāsāk cīnīties. Mums ir jācīnās arī pret garīgo vardarbību, jo uh, sievietes bieži vien cieši no vardarbības tādēļ, ka tām trūkst uh, pašpārliecības un, diemžēl, arī bieži vien pašpārliecinātības trūksti jauniešiem, um, vīriešiem un zēniem. Eiropas parlamentā mēs ļoti bieži runājam par seksuālo izglītību, bet mums ir uh, jārunā par vērtībām, par vērtībām ģimenē, sabiedrībā. Daudz biežāk tas ir jādara, ka ir jāciena uh, cits cilvēks, gan sieviete, gan vīrietis, neatkarīgi no dzimuma. Uh, lai uh, cilvēks to apzinātos jau agrīnā vecumā. Diemžēl mūsdienās visās ģimenēs tas nav iespējams, jo uh, visa sabiedrība ir uh, mainījusies un tādēļ arī valsts iestādēm kaut kas ir jādara lietas labā. Es lūgtu kolēģiem no dalībvalstu parlamentiem padomāt, ko mēs varam darīt lai varētu prevenciju uzstāt pēc iespējas agrāk, lai meitenes agri eh, jau iemācītos sevi cienīt, un ja vīrietis sevi cienīja, ja viņš ir pietiekami pašpārliecināts, nu viņš jau nesitīs sievieti. Paldies! Thank you very much. Paldies! ir vēl trīs runātāji, nosaukšu viņu uzvārdus, lai viņi jau var ieņemt zemo startu. Öktens kundze no Turcijas. Pais von, uh, Pais from, uh, eh, from Portugal, and uh, after that Mrs. Sana Filipovic from Montenegro. First out on the floor. Tagad došu vārdu kolēģei no Turcijas. Trīs minūtes. Hello. I come from Turkey. My Paldies. Es esmu no Turcijas. Turcija ir Eiropas Savienības kandidāta valsts. Mūsu administrācijai ir ļoti cēls mērķis izvairīties no vardarbības pret sievietēm, un tādēļ valdība ir parakstījusi Stambulas konvenciju 11. Uh, maijā 2011. gadā. To parakstīja 13. septiņas valstis 2013. gada oktobrī. Bet, diemžēl, tikai trīs valstis ir ratificējušas Stambulas konvenciju, un tas notika 2013. gada februārī Albānija. Happy to learn that Malta is going. Portugāle ir uh, gatavas parakstīt Stambuls konvenciju. Turcija ir pirmā valsts, kas ratificēja Stambulas konvenciju, un tas uh, mums liek justies lepniem un, protams, uzliek arī uh, atbildības nāstu. Uh, Mēs parakstījām arī citus likumus un normas. Law on protection of family was applied. Mēs parakstījām konvenciju, kas tika iestrādāta arī mūsu likumdošanā, un 2004. gadā mēs uzsākām kampaņu pārtrauksim vardarbību pret sievietēm. On... Ir pāri pa 400 dažādu izglītības programmu, kas veltīts šai tematikai. No 2009. gada līdz 2010. gadam tika veikt ļoti daudz pasākumu. 2010. gada beigās dažādas izglītības programmas informēja 60 tūkstošus cilvēku. Pateicoties Stambulas konvencijai, mēs esam arī uh, ieviesuši nopietnus grozījumus Turcijas likumdošanā. Un, protams, mēs mēs esam arī nospraudījuši ģimenes aizsardzību un sieviešu aizsardzību pret vardarbību, kā vienu no galvenajiem valdības mērķiem, vienojoties ar visām opozīcijas partijām. Ir jāizvairās no. Uh, Vardarbības ir jāaizsargā indivīdi pret vardarbību. Jāsaka, ka veselības aprūpes izmaksas uh, sēdz ģimeņu un sociālās politikas ministrija, ja ir šie cilvēki no tādām ģimenēm, kas paši nevar uh, sekt veselības aprūpes izdevumus. Protams, mēs ļoti daudz varam vēl darīt. Uh, Mums ir jāparūpējas par labāku palīdzību tiem, kas ir cietuši no vardarbības vai varētu no tās teorētiski ciest. Ir jābūt aprūpes namiem, ir jāparūpēs, lai sievietes varētu. Uh, kaut kur pārslēpties, lai viņas varētu arī uh, baudīt juridisko aizsardzību, ja viņu dzīvībai draud briesmas. Un tagad jau ir iztecējuši jūs trīs minūtes. Jā, paldies, bet Oktens kundze turpina runāt. Ir jābūt informācijai, arī ir uh, jāinformē upuri, kā viņi var saņemt juridisko palīdzību. So the... Vardarbība rada vardarbību. Un un tādēļ ir pret to jācienās visos līmeņos un visās vietās. Paldies, ka mani uzaicinājāt. Paldies, Oktens kundze. Paldies, saka arī Oktens kundze. Elsa Pais no Portugāles. Trīs minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Portugāles parlamenta vārdā gribu uzteikt Eiropas parlamentu par to, ka jūs esat organizējuši šo pasākumu. Gribēju pateikties arī Inesei Fontiņai. Kā jau izskanēja, vardarbība pret sievietēm ir smags cilvēktiesību pārkāpums, un politikā šis jautājums joprojām ir darba kārtībā. Kopš 1999. gada esam ieviesuši strateģisku plānu, lai cīnītos pret vardarbību ģimenē, pret cilvēku tirzniecību, prostitūciju, dzimumu orgānu kropļošanu. Mēs sadarbojamies ar daudzām organizācijām, lai šo darbu veikt labāk. Jāsaka, ka Portugālē vardarbība ģimenē arī ir krimināla noziegums un, protams, ja sievietes iesniedz sūdzību, viņas pēc tam to nevar atsaukt. Ir, protams, jārūpējas arī par preventīviem pasākumiem, ir jāaizsargā vardarbības upuri, ir jāizmanto arī jaunie, um, jaunās tehnoloģijas, jaunās iespējas, lai labāk varētu sievietes aizsargāt. Bet, protams, jāparūpējas, lai šī problēma būtu redzamāka ja tā būs uh, redzamāka, tad mēs varēsim labāk pret šo fenomenu cīnīties. Stambuls konvencija ir uh, viena no politiskajām prioritātēm cīņa pret uh, vārdarbību, kas vērsts pret sievietēm. Ko varam darīt nākotnē? Mēs esam darījuši daudz, lai varētu aizsargāt vardarbības upurus, bet mums, protams, ir jādara kas vairāk. Tas ir nopietns izaicinājums, ko nevajadzētu izņemt no darba kārtības un uh, Integrācija arī ir eh, svarīgs jautājums. Mums ir jāturpina izmeklēšana, mums ir jāturpina aizsargāt šīs sievietes un šo cīņu pret vardarbību mēs uzvarēsim tikai tad, ja mēs uh, cilvēku izglītību un informēšanu varēsim iekļaut mūsu politiskajā darba kārtībā gan Eiropas, gan nacionālajā līmenī. Uh, Es varu piekrist Zītai Gurmai, ka ir nepieciešama globāla stratēģija, globāla stratēģija Eiropas līmenī. jāprūpēs, lai šis jautājums tiktu prioritizēts arī krīzes laikos, jo cīņa pret vardarbību ģimenē īstenībā ir uh, viens no līdzekļiem, kā uzlabot konkurences pozīcijas. Sievietes, kas cieši no vardarbības, ir vājas, viņas ir vājas ģimenē un sabiedrībā, bet atbalstot šīs sievietes, viņām sniedzot palīdzīgu roku, mēs varam arī parūpēties par ekonomisko izaugsmi. Un tā patiešām ir ļoti svarīgi svarīga ziņa, un es ceru, ka Eiropas parlaments to uzklausīs. Tātad globāla Eiropas stratēģija pret vardarbību, kas vērsts pret sievietēm. Paldies tagad Filipovičs skundze no Melnkalnas, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi, dāmas un kungi. Es patiešām jūtos ļoti pagodināta, ka var šodien uzstātos, var uzstāties FEM komitejā runājot par vardarbību pret sievietēm. Jāsaka, tā ir sociāls dabas problēma un tā ir pamanām visās valstīs bez izņēmuma. Melnkalnē ir pieņemti vairāki likumi. 2010. gada augustā mēs pieņēmām likumu, kas ir veltīts aizsardzībā pret vardarbību ģimenē. Tas ir pirmais likums, eh, kas eh, palīdz sankcionēt vardarbību ģimenē. 2011. gada jūnijā pieņēmām likumu kas vēršas pret vardarbību ģimenē no 11 līdz 15 gadam, un 2011. gada novembrī tika parakstīts protokols par ģimenes vardarbību. Ir arī ANO konvencija, kas vēršas pret eh, vardarbību ģimenē un vardarbību pret sievietēm. Mēs šo konvenciju pieņēmām uh, 2013. gadā, un jāsaka, ka Melnkalna kļuva par pirmo valsti, kas ratificēja šo tik svarīgo starptautisko dokumentu. <clears throat> Tika izveidot arī īpaša komisija, kas uh, pievērš šai problemātikai, tajā darbojas uh, politiķas sievietes, kas dara visu iespējamo, lai varētu pēc iespējas labāk izskaust vardarbību pret sievietēm. Šajā komisijā darbojas deputātes, kā arī um, pārstāvi no visām Melnkalnas politiskajām partijām. Ir jābūt likumiem, kas sievietes pasargā no dzimuma vardarbības, un ir jānosaka upuru tiesības, ir noteikti aizsardzības pasākumi, sankcijas, un uh, ir parūpīgi padomāts par to, lai sievietes varētu saņemt gan juristu konsultāciju, gan arī medicīnisko palīdzību, ja tas ir nepieciešams. Un ir izveidotas veselības institūcijas, lai būtu labāka koordinācija, un tāpat mēs esam parūpējušies par labāku koordināciju, lai būtu pietiekami daudz informācijas, ja šādas sievietes ir cietušas no vardarbības. Ir arī NVO, kas īpaši palīdz jaunām sievietēm un bērniem, kas cieši no vardarbības tiek veidots arī dažādas patvērsmes. Un skatoties pulkstenī, eh, tagad tikai gribu pateikt paldies, ka devāt man vārdu. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Es esmu biju pārsteigts, ka jūs pat ātrāk beidzāt savu uzstāšanos nekā paredzēts. Tādēļ uzreiz nevarēju reaģēt, atvainojos. Ir vēl divi runātāji pieteikušies šajā panelī. Visi, kas ir pierakstījušies runāt, varēs runāt pēc nākamās diskusiju kārtas. Tātad nākamajā diskusiju panelī jūs būsiet pirmie. Mēs gribam, lai arī e, visas viešņas varētu atbildēt uz deputātu uzdotajiem jautājumiem. Un tagad. So, so Mēs tagad nedosim jums vārdu, neraizējieties, jūs nesat aizmirsti, jūs varēsiet runāt pēc tam. Tagad Došu vārdu Eiropas parlamenta deputātam, tad Vanakīno kundzei un tad uh, Pušī kundzei no Turcijas. Balakīno kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju pateikties ka jūs man devāt vārdu. Šis ir ļoti svarīgs pasākums. Jāsaka, ka šonedēļ ir arī starptautiskā sieviešu diena un tuvojoties šiem svētkiem. Uh, Diemžēl uh, jāatzīst, ka sievietes cīnās ar daudzām problēmām, viņas tiek atlaistas no darba, viņu algas tiek samazinātas, tiek ierobežotas viņu sociālās tiesības un, protams, arī vardarbība nekur nav pazudusi. Pagājuši nedēļ uh, plenārsēdē tika pieņemts ziņojums par vardarbību pret sievietēm un, protams, mums ir jādebatē ar uh, dalībvalstu parlamentiem. Ir labi, ka mēs varam apmainīties domām. Šeit ir ieradusies arī kolēģi no Maltas parlamenta. Uh, Viņa runāja pašā sākumā un dzirdēju, ka Malta ir gatava arī parakstīt Istambuls konvenciju. Tas, protams, ir solis pareizajā virzienā un uzskatu, ka mums, kā Eiropas parlamentam, ir jāpieņem vairāk stratēģiju, vairāk platformu, lai cīnītos pret šo parādību. Kā tad to darīt? pieņemot ziņojumus, eh, ieviešot dažādas pasākumus, mums jāparūpējas, lai mūsu balss būtu dzirdama visā Eiropā. Ja mēs nepopularizēsim to, ko esam paveikuši Eiropas parlamentā, tad jau cilvēki to nezinās, viņi nezinās, ko esam padarījuši. Un Mums pilsoņi par to ir jāinformē, ka mēs strādājam viņu labā, un lai viņi to uzzinātu, mums ir jāizmanto mediji, modernie saziņas līdzekļi, to tagad dara jaunā paudze, un domāju, ka tādā veidā mēs savu vēstījumu varētu padarīt daudz, daudz sadzirdamāku. Paldies! Thank you very much for that, and uh, now uh, the Jā, paldies. Un noslēgumā šajā sadaļā, pirms dodam iespēju atbildēt par nestiem, ir Zerafkušu kundze no Turcijas. Paldies, priekšsarētāji. Es vēlētos vispirms iepazīstināt ar sevi. Mani sauc Sedef Kusjuk. Esmu Turcijas parlamentāriete, no galvenās opozīcijas partners, partijas eh, sociāldemokrātu partijas CHP. Mums Turcijas parlamentā, neatkarībā no, no tā, vai esam labā spārna, kā man kolēģi šeit no valdošās partijas vai no kreisās puses, kā es, sieviešu tiesību jautājumi vienmēr ir prioritāri Protams, ka mums var būt atšķirīgas perspektīvas un atšķirīgas idejas par to, kā atrisināt šīs problēmas. Tomēr diskriminācija pret sievietēm mūsu sabiedrībā ir tik dziļi iesakņojusies, ka šīm atšķirībām nav nekādas nozīmes. Kā jūs zināt, praktiski visur pasaulē, jeb kādos režīmos, jeb kādās sabiedrībās pastāv dzimuma nevienlīdzība. Mūsu sabiedrība nav nekāds izņēmums. Turklāt Turcijai ir slikta Eh, pieredze un slikti rādītāji attiecībā uz vardarbību pret sievietēm. Gandrīz puse sievietēm ir pakļauta vardarbībai, fiziskai vai seksuālai viņu dzīves laikā. Pagājušajā gadā vien 228 sievietes tika nogalinātas, to izdarīja viņu tēvi, brāļi, eh, vīri, draugi vai svešinieki. Vardarbība pret sievietēm nav pieļaujama balsoties uz jebkādu politisko vai reliģisko gribu. Tā nav pieļaujama un viss. Sievietes nedrīkst ziedot balstoties uz to pieņēmumu, ka sievietes un vīrieši nav vienlīdzīgi. Un mums nav tiesības atlikt ignorēt vai attaisnot šādu vardarbību. Pirms diviem gadiem, izmantojot lielisku sadarbības ar opozīcijas partiju un valdošo partiju, mēs vienbalsīgi apstiprinājām Ista eh, Stambuls eh, konvenciju attiecībā uz sieviešu aizsardzību eh, pretvārdarbību ir jāatzīst, ka ir ļoti labi sasniegumi. Tomēr rezolūcija pieņemšana, protams, ka nevar atrisināt pašu problēmu. Ir būtiskas problēmas e, pašu likumdošanas aktu īstenošanā. Manuprāt, e, tādiem valsts amatpersonām kā policistiem, e, pašpārvaldes vadītājiem, politiskajiem līderiem, tiesnešiem, viņiem ir nepieciešama mainīt domāšanas veidu. Tas ir absolūti nepieciešams, lai panāktu demokrātiju un cilvēktiesību ievērošanu. Turklāt viens no svarīgākajiem risinājumiem varētu būt arī iekļaut sievietes plašāk ekonomiskajā dzīvē. Esmu pārliecināta, ka sievietes Turcijā un arī citur pasaulē varēs dzīvot daudz drošāk, eh, labāk, kad nākamreiz mēs tiksimies. Paldies! Liels paldies, saka priekšsarētājs! Pirms es dodu iespēju izteikt īsus komentārus paneļa ekspertiem, es vēlos pateikties visiem, ka jūs ievērojat noteiktos laika ierobežojumus, jums tas lieliski izdevās. Tā arī turpiniet. Tagad eh, paneļa pārstāvus, kas varētu atbildēt pāris minūtes uz dzirdēto, vai jūs vēlaties sākt lūdzu? Paldies, priekšsēdētāji! Es uzklausīju visus komentārus un eh, tajos pausto informāciju. Varu piekrist daudzam no tā, kas tika minēts. Divi lielākie riski, kas mūsuprāt pastāv saistībā ar vardarbību pret sievietēm, tad dažādajās izpausmēs, tas ir fakts, ka tas īsti nav pamanāms, tas ir it kā noklusēts, neredzams, un tas bieži vien eh, notiek tādēļ, ka sievietes klusē. Paskatoties uz datiem no manas valsts, ir skaidrs, ka tas, kas mums pirmkārt ir jādara, jāpublisko šie dati. Katru mēnesi mēs šos datus publiskojam attiecībā uz vardarbību pret sievietēm. It īpaši, ja mums ir bijis nāves gadījums. Nu, tātad mēs kvantificējam šādas e, situācijas, tā ir statistika, un iekļaujam riskam visvairāk pakļautās sievietes, jaunas, no lauku apgabaliem, pusauģi bieži vien, cilvēki ar dažādiem traucējumiem, cilvēki, kur bieži vien paliek nepamanītīti. Otrakārt, mēs uzskatām, ka būs sarežģīti mainīt situāciju, jo šāda situācija ir vienmēr pastāvējusi. Bieži vien, manuprāt, vīrieši uzskata, ka sieviešu pakļaušana vīriešu gribai ir kaut kas tāds, kas ir dabisks un kam ir jāturpinās. Mums ir jāinformē cilvēki, ka šī kārtība ir jāmaina, vardarbība ir jāaptur, sabiedrībai ir jāfunkcionē uz vienlīdzības principa. Spānijā mēs gatavojamies ratificēt Stambuls konvenciju. Man bija prieks būt šeit un piedalīties. Paldies! Jā, lūdzu. Vārds jums. Paldies, ka devāt iespēju vēl izteikties. Pāris idejas. Uzklausot visu, kas tika sacīts, man rodas pārliecība, ka lielākais uzsvars eh, tiek likts uz vardarbību ģimenē. Tā es vismaz izpratu. Tam tik pievērst lielākā uzmanība. It kā vardarbība pret sievietēm ir tas pats, kas vardarbība ģimenē. Manuprāt, neviens, ir īpaši no Portugāles, nerunāja par milzīgo vardarbību, kas notiek pret prostitūtām. Tā skaitā sievietēm, kas tiek iesaistītas cilvēku tirzniecībā. Pārsvarā tiek runāts par dzimumu vienlīdzību, vardarbību pret sievietēm ģimenē, bet prostitūcijā pastāv bieži vien pilnīgi neieinteresētība, vienaldzība. Politiskās partijas šajā jautājumā nespēja vienoties. Līdz ar to ne pie kāda kopsaucēja nenonāk. Cilvēki daži bieži vien to uztver kā kaut ko provokatīvu. Es gandrīz 40 gadus strādāju šajā jomā, un es šo problēmu ļoti labi saprotu. Es zinu šos cilvēkus, es pazīstu viņus, viņu bērnus. Arī ļoti jaunas meitenes nonāk prostitūcijā, un bieži vien tas beidzās ar nāvi. Viņas tiek nogalināts. Esmu kontaktējusies ar aptuveni 8000 prostitūtām, kas ir cilvēku tirzniecības rezultātā nonākuši prostitūcijā. Bieži vien pasaules šokē fakti, ka kāda sieviete Indijā, te, pieņemsim, ir pārdevusi vienu no savām nierēm, lai uh, varētu pabarot ģimeni. Bet vai tas uh, Mm, nozīmē to, ka sieviete savu ķermeni var izmantot kā instrumentu, vai tas ir pieļaujami. Paskatieties uz cilvēkiem, kas iet cauri šīm ciešanām. Mēs nedrīkstam būt vienaldzīgi. Arī pašsakrupļošana tiek uzskatīta par tādu kā slimību. Bet tas vien bieži vien ir simptoms tur apakšā esošām problēmām Protams, ka vardarbība pret sievietēm ir ļoti būtiska problēma. Par to mēs visi, es domāju, esam viensprāts. Bet jautājums ir, kāpēc sievietes ķermeni drīkstētu pārdot? Kāpēc tas būtu pieļaujams? Arī tas būtu jāskata šajā pat asamblējā. Arī runājot par dzimumu vardarbību ir jārunā par prostitūciju kā vardarbības veidu. Tā ir vīriešu dominance pār sievieti. Tas ir veids, kā pakļaut sievieti vīriešu gribai. Lai sieviete kalpotu tikai kā vīriešu fantāzijas piepildītāji. Tas ir mans viedoklis. Es runāju no sirds. Tāds ir mans iespējas. prostitūcija tiek uztvērta kā tāds sociālais fenomens. Nu, savā ziņā jā, tas ir kā fenomens, esmu to pieredzējis gan Portugālē, gan citur Eiropā, bet tam ir daudz plašākas, tālējošākas sekas un ietekme. Vardarbība pret sievietēm ģimenē nav liekama vienā līmenī ar prostitūciju. Tā ir daļa, tā ir viena daļa no kopējās uh, Eh, situācijas. Mēs nevaram to noklusēt. Prostitūcija ir būtiska problēma, kas arī jārisina. Paldies! Pochi minuti, grazie Presidente, per dire che sono d'accordo. Jā, paldies, priekšsarētājs. Pāris minūtēs vēlos pateikt tikai to, ka es piekrītu praktiski visam, ko eh, tikko teica Portugāles kolēģi. Bet ir viena lieta, kas ir vēl jāņem vērā attiecībā uz tematu, par kur mēs debatējam šeit. Rietumos ģimene ir it kā tas e, kodols, tā vieta, kur tu var e, gūt patvērumu, bet statistika parāda, ka ģimene ir tieši tā bīstamā vieta. Un bieži vien sievietēm nav kur doties, lai gūtu šo patvērumu un glābiņu. Manuprāt, šobrīd esam viensprāts par to, ka kaut kas ir jādara. Un tas, ko mēs cenšamies darīt katrs savā valstī, savā parlamentā, ir īstenot kādus konkrētus pasākums, rīkoties. Runājot šobrīd uh, par vispārīgu. Varētu teikt, ka ja mums šobrīd traucē tas, ka trūks statistika, tad ir jāstrādā pie tā, lai mums būtu oficiāla statistika pieejama šajā jomā. Mēs dzirdējām pirms brīža Spānijas kolēģi. Viņa minēja, ka fakts, ka mums nav šādu statistikas datu, rada būtisks problēmas. Mums to, tā vai tā ir jāstrādā un jāpalīdz šīm sievietēm, darīt zināmu to, ka pret viņiem ir izturējušies, ja nepieciešams sniegt finansiālu atbalstu, jeb kādu citu atbalstu, ja tas ir nepieciešams, piemēram, panākt to, ka šāds vardarbīgs vīrs dzīvo citur, nevis mājās, jeb kādas citas lietas, kur ir nepieciešams atbalsts. Bet to mēs varam izdarīt, ja, ja tam visam pamatā ir statistikas datu kāds, eh, kurš izteicās eh, diezgan skeptiski, runāja, ka tik runās tikai par likumiem un, un standartiem, bet, nu, es atvainojos, tas jau ir tas, ko parlamenti dara, mēs pieņem likumus. Un eh, tas, ko mēs pie, daram, lai īstenot kāds likums pieņemtos, tas var arī atstāja ietekmi tālāk sabiedrībā. Sociāla-ekonomiskais konteksts Eiropā un Itālijā šobrīd īstenībā padara cilvēks vēl vardarbīgāks. Mums tas jāpatur prātā ir. Jāpaskatās, kāds ir labklājības efekts, ja tā varētu teikt. Daudzi uzņēmēji krīzes eh, rezultātā ir, piemēram, izdarījuši pašnāvības kāda sieviete nogalināja savu bērnu, tāpēc, ka viņas vīrs viņu pamet. Nu, cilvēki rīkojās izmisumā eh, briesmīgi, bet, eh, lai to varētu saprast, kā fenomeni ir nepieciešami konkrēti skaitļi. Tas atstāja ietekmi gan uz sievietēm, gan uz bērniem, uz visiem. Manuprāt, valdībām Eiropā kopumā būtu šis jautājums jārisina. Tā skaitā saistībā ar labklājību bieži vien šim ekonomikas efektam sākumā ir tālāka ietekme uz uh, sabiedrības morāli. Stambuls konvencija varētu būt kā viens no instrumentiem, lai to mainītu. Mums jācenšas padarīt to īstenojamāk, uh, panākt, lai vairāk valstis ratificē Es saprotu, kāpēc valstis neratificē to, pat ja tur ir minimālais slieksnis, eh, kas ir jāizpilda. Itālijā cilvēki apzinās, arī kolēģi vīrieši parlamentā, saprotot, kāda ir problēma, ka tā tiek parādīta viņiem tieši pie sejas, varētu teikt, pielikt šie skaitļi, viņi saprot, par ko ir runa. Un tad viņi saprot, ka ir jārīkojas. Daudzām valstīm ir nepieciešams šāds varbūt izrāviens, lai, lai saprastu, eh, ka ir kaut kas jādara. Paldies! Liels paldies! Vēlos vēlreiz pateikties ekspertiem, kas piedalījās pirmajā paneļa diskusijā, varētu padalīties ar saviem iespaidiem. Tagad mums būs pārmaiņas, nomainīsies cilvēki šeit prezidijā. Žana Gudīja kundze. Okay, dear colleagues, we will now continue. Godātie kolēģi, turpināsim, lūdzu, ieņemiet vietas. So, now we go on and... Uh... Kad mēs turpinām sēdi un starp pirmo un otro paneli mēs uzklausīsim pamatiesību aģentūras pārstāvi. Tiešām ļoti labi, ka jums ir ko teikt un ka jūs gribat runāt. Es pilnīgi saprotu, ka jūs gribat apmainīties viedokļiem. Diemžēl mums nav paredzēta kafijas pauze un tādēļ šādas iespējas ir ierobežotas. Bet, nu, tagad mums jāturpina darbs. Pagājuši nedēļ mēs pieņēmām uh, iniciatīvas rezolūciju, un tagad pamattiesība aģentūra mūs sniedza ziņojumu par vardarbību pret sievietēm, un šie ir jauni, pavisam jauni dati, kas vēl, kas nu pat ir uzdrukāti uz papīra vēl tinte nav nožuvusi, varētu tā teikt. Un uh, Joana Gudī ir nodaļas vadītāja pamatiesība aģentūrā. Vārds jums. Tā kā oficiālie statistikas dati par, sie, uh, par vardarbību pret sievietēm uh, nebija pieejami, tādēļ parlaments aicināja pamatiesību aģentūru un padomi arī šo prasību atbalstīja. Tātad uzdodot mums apkopot datus par uh, vardarbību pret sievietēm Eiropas Savienībā. Šis pētījums tika veikts sieviešu sievietēm starp vecumā no 18 līdz 74 gadiem pēc nejaušības principa izlau, izraudzītās ģimenēs un mājasaimniecībās. Dažkārt šīs intervijas ilga divas stundas atkarībā no tā, ar kāda uh, apmēra vardarbības sievietes bija saskārušās. Šis pētī, pētījuma izstrāde ilga divus gadus sadarbībā ar ekspertiem Um, pētījums aptver visas 28 dalību valsts. Katrā dalību valstī tika aptaujāts 1500 sievietes, kopumā 42 tūkstoši sieviešu. Kādus jautājumus mēs uzdevām? Mēs e, jautājām par viņu ikdienas pieredzi attiecībā uz vardarbību. Šeit ir runa par uh, fizisku, seksuālu vardarbību, vai tie ir partneri vai nav partneri, par psiholoģisko vardarbību, par uh, izsekošanu. Tāpat uh, tika uzdot jautājumu par to, vai viņas ir piedzīvojušas vardarbību vecumā līdz 15 gadiem no pieaugušo puses un uh, tika jautāts par visu dzīves uh, laiku un par pēdējiem desmitgadiem. Katra trešā sieviete vidēja Eiropas Savienībā ir saskārusies savā dzīves laikā ar fizisku vai seksuālu darbu. Vardarbību 8% no viņām pēdējo gada laikā. Uh, sievietes ir saskārušās ar vardarbību no partneriem, 11% seksuālu vardarbību un pat ar izvarošanu. Puse sieviešu atzina, ka viņas ir saskārušās arī uh, iebaidīšanu. Tātad, kas tika uzdots šie, kādi jautājumi uzdots tika sievietēm? Uh, Tik uzdot jautājumu, vai jūs grūstīja, vai jums sita pa seju, vai jūs uh, sita ar uh, kādu cietu objektu, spēra, uh, dedzināja, centās jūs nožņaukt, sadurt, sagriezt, sita pa galvu un tā tālāk pat ja izņēmu šo pirmo vardarbības veidu grūst tad eh, tomēr 25% sieviešu visā Eiropas Savienībā atzīst, ka tās ir piedzīvojuši vismaz vienu šādu vardarbības veidu kopš 15 gadu vecuma. Eh, tālāk vai to ir eh, paveicis partneris vai kāds cits, vai jums ir uzspiest seksuāls kontakts, vai jums bija jāpiedalās seksuālā darbībā pret jūsu pašu gribu, vai jums bija bail no sekām, ja jūs būtu atteikusies. Tātad pat jau šeit būtu runa par pieciem procentiem, par, runājot par izvarošanu, tad ir runa par deviņiem miljoniem sieviešu visā Eiropas Savienībā. Katra desmitā sieviete, ja 11% sieviešu Eiropas Savienībā savā dzīves laikā ir piedzīvojis vismaz vienu nopietnu seksuālās vardarbības incidentu. Tālāk eh, jautājums par to, eh, kur sievietes vēršas pēc palīdzības saskaroties ar seksuālu vardarbību. Pirmkārt, sievietes vēršas pie, me, pēc medicīniskās palīdzības pie ārsta, dodas uz slimnīcu, veselības centru. Mazāk sieviešu dodas uz policiju, tālāk vēl mazāk sieviešu dodas uz patvērtnēm, jo to ir maz un tām trūkst resursu Tātad uh, visvairāk sievietes vēršas pie ārstiem un veselības aprūpas dienestiem, jo tie atrodas uz vietām, ir pieejami. Tālāk par izsekošanu. Tas nozīmē, ka viena un tā pati persona uh, uzvedas aizvainojoši vai draudoši. Tātad, piemēram, šeit varbūt kāds gaida uh, jūs pie uh, darba vai mājas ieejas bez kāda pamatota iemesla, vai jums seko vai kaut kas tam līdzīgs. Intervējot sievietes, konstatējām, ka 18% sieviešu ir sas, saskāršies ar šādu parādību dzīves laikā, 5% pēdējo 12 mēnešu laikā. Un uh, 23 eh, eh, procents sieviešu ir bijušas spiestas mainīt telefonu numuru vai e-pasta adresi, lai izvairītos no izsekošanas. Tas nozīmē, ka šī parādība ir plaši izplatīta. Seksuālā uzmākšanās. Arī šeit ir plašs spektrs. Uh, Šeit ir, protams, jānodala tās, ko mēs uzskatām par normālu miedarbību starp ģim, eh, dzimumiem, bet tātad šeit ir runa gan par um, nevēlamu apkāmšanu, skūpstīšanu, par dažādiem aizvainojošiem jokiem, komentāriem vai, vai SMS eh, vai tā Tātad šis uzdevu, jautājums tika nošķirts vēl no seksuālās vardarbības uh, jautājumiem. Tātad par seksuālo uzmākšanos vairāk nekā puse sieviešu Eiropas Savienībā atzīst, ka dzīves laikā ir saskārušās ar seksuālo uzmākšanos. Katra piektā sieviete to ir piedzīvojusi pēdējā gada laikā. 32% no visiem upuriem ir cietuši no priekšnieka, kolēģa vai klienta uzmākšanā. 75% sieviešu kvalificētās profesijās vai vadošos amatos ir saskārušās ar seksuālo uzmākšanos. Un mēs pētījām arī kiberuzmākšanos un konstatējām 20% jaunu sieviešu Eiropas Savienībā vecumā no 18 līdz 29 gadiem ir to piedzīvojuši, saņēmuši aizvainojošus uh, SMS un uh, citas ziņas. Tālāk vardarbība bērnībā, seksuāla vardarbība, kas ir piedzīvota bērnībā. Šādi jautājumi tika uzdoti pieaugušām sievietēm, tātad tika jautās nekai, ne tikai par viņu uh, pieredzi uh, jau pieaugušā vecumā, bet arī bērnībā. Un sievietes atzina, ka bērnībā uh, 8% ir piedzīvojuši to, ka pieaugušie viņas ir izģērbuši vai filmējuši, fotografējuši, pieskārušies uh, dzimumu orgāniem vai arī piespieduši kādu citu to darīt. Un uh, ir pat uzspiest seksuāli sakari, 1% to atzīst Tas kopumā nozīmē, ka 12% sieviešu ir piedzīvojušas bērnībā seksuālu vardarbību un vairāk nekā 90% gadiem tie bija vīrieši. Tālāk jautājums, ko var darīt uh, profilakses jomā par uh, to ka ir nepieciešams uh, rīkoties dažādās jomās un meklēt jaunus risinājumus, lai novērstu vardarbību arī internetā. Ja mēs runājam par profilaksti, tad ir jādomā par, pirmkārt par to, kā novērst vardarbību, jo šī aina ir drūma Eiropas Savienībā attiecībā uz vardarbību pret sievietēm, ko darīt, lai šos skaitļus ilgtermiņā samazinātu. Un ja mēs paskatāmies pētījumu rezultātus, jūs to varat uh, darīt uh, pamatiesība aģentūras mājaslapā. Liels paldies! That was exactly. Paldies. Paldies, precīzi desmit minūtes, ne sekundi ilgāk un ne sekundi mazāk. Gribēju pateikties Gatīkundzē par sniegto informāciju un gribēju teikt, ka es jūs šorīt dzirdēju, es uzreiz jutu ka mēs patiešām varēsim no jums uzzināt ļoti daudz vērtīgas informācijas. Mums, kā politisko lēmumu pieņēmējiem, tas ir īpaši svarīgi. Ja jūs gribat kaut ko panākt, ja jūs gribat kaut ko mainīt, protams, jums ir nepieciešams vispār iepazīt drēbi, kas notiek šajā jomā. Un šī statistikas dati patiešām jums sniedz tādu labu pārskatu, kas ļauj jums atrast visefektīvākos instrumentus, lai cīnītos pret problēmām. Domāju, ka tas mums patiešām ļoti palīdzēs un sniegs lielu atbalstu gan mums kā politiķiem, gan sabiedrībai kopumā. Paldies! Un tagad uh, būs otrais panelis. Mums būs viedokļa apmaiņa par to, ko ir iespējams darīt Eiropas līmenī, lai cīnītos pret vārdarbību, kas vēršas pret sievietēm, un Kā jau tika minēts, ar lielu balsu vairākumu pagājušajā nedēļā mēs pieņēmām uh, normatīvās rezolūcijas priekšlikumu. Tas ir Pārvanovs kundzes ziņojums, kur ir piedāvāti konkrēti priekšlikumi Eiropas Savienības līmenī. Tātad uzstāsies trīs viesi. Pirmā ir Daniela Bankier, kas ir uh, Eiropas komisijas tiesiskuma ģenerāla direkcijas uh, vadītāja. Lūdzu, jums desmit minūtes. Yes, thank you very much. Paldies. Paldies, ka mani uzaicinājāt uz šo interparlamentāro komiteju, lai varētu piedalīties diskusijās par to, kā izvairīties no vardarbības pret sievietēm. Ir ļoti jauki, ka jūs organizējāt šādu pasākumu un uh, mums ir iespēja diskutēt par tik svarīgu jautājumu. Uh, Dāmas un kungi, katru dienu sievietes un meitenes cieš no uzmākšanās, kropļošanas, piekaušanas, nogalināšanas tikai sava dzimuma dēļ. Tas notiek pilnīgi visur bez izņēmuma, gan katrā ES dalību valstī, gan ārpus ES eh, e kontinenta. Pamattiesību aģentūras pētījums, kas dienas gaismu ieraudīja šodien, mums saka, ka katra trešā Eiropas Savienības sieviete ir cietusi no kaut kāda veida fiziskas vai seksuālas vardarbības kopš 15 gadu vecuma. Pētījumā tāpat tiek uh, norādīts, ka daudzas sievietes vispār par šādām problēmām neziņo, tikai viena no trim sievietēm, kas cietuši no šādas vardarbības, par to ziņo, un daudzas vispār par šādiem incidentiem neinformē ne policiju, ne tuviniekus, un līdz ar to tādā veidā problēmas nopietnība tiek uh, samazināta. Pamatiesību aģentūras pētījums arī uh, ilustrē, ka ir atšķirības starp dalību valstīm, ņemot vērā to, kā uh, reaģē politiķi, kā uh, tiek veidoti dažādi atbalsta pakalpojumi šīm sievietēm un tā tālāk. Uh, Un ir arī jaunas vardarbības formas, piemēram, kibervardarbība vai citas, citi vardarbības veidi, kas tiek piekopti izmantojot modernās tehnoloģijas. Vardarbība pret sievietēm īstenībā ir viens no visbiežākajiem cilvēku tiesību pārkāpumiem. Šāda vardarbības forma ir radusies ņemot vērā vēsturisko spēku samēru, kad vīrieši kādreiz bija spēcīgāki. Un tas, protams, arī rada tādu dzimumu nevienlīdzību un sadala sabiedrību kā divās daļās. Tas pats attiecas arī uz uh, situāciju darba vietā, sieviešu veselības stāvokli un uh, uz viņu statusu sabiedrībā. Bieži vien uh, sievietes. Uh, cieši no vardarbības, eh, tad, kad to dara viņu partneris, kāds eh, ģimenes loceklis, viņu vīrs, bieži vien viņām ir emocionālā saikne ar šo agresoru un viņas no viņa var būt ekonomiski atkarīgas. Daudzos gadījumos upuris atkārtoti tiek pakļauts vardarbībai, Bieži vien eh, tas notiek tādos kā ciklos, agresors ir ļoti vardarbīgs, tad uz kādu brīdi eh, seko mierpilns periods, un eh, tas upuri visu laiku uh, tur tādās kā spīlēs uz brīdi, viņas pat jūtas vainīgas, nokaunējušās, citreiz vaino sevi pašas notikušajā, un arī upuri bieži vien tiek stigmatizēti. Bieži vien viņu ciešanas tiek trivializētas, saka, tas jau nav nekas liels šīs sievietes tādēļ nevēlas ziņot iestādēm par um, to, ko viņām ir nodarījis varmāka, un nemeklē arī palīdzību attiecīgajos dienestos. Īstenībā uh, pētījuma rezultāti ilustrē tikai mazu daļiņu no šī briesmīgā fenomena. Dāmas un kungi, ko tad dara Eiropas komisija, lai cīnītos pret vardarbību? Gribēju jums atgādināt ka vardarbība ir viena no piecām mūsu uh, dzimumu līdztiesības politikas stratēģijas prioritātēm, uh, kas ir veltīta uh, laika posmām no 2010. līdz 2015. gadam. Vardarbība pret sievietēm īstenībā mūsu politikas vadlīnijās vienmēr ir paliekoša. Es gribu teikt, ka Eiropas Savienības dibināšanas līgumos nav īpašas atsauces vai juridiskā pamata, kas ļaut mums cīnīties pret uh, vardarbību vērstu pret sievietēm. Galvenās kompetences joprojām ir dalībvalstu ziņā lai varētu uh, ieviest uh, gan preventīvas pasākums, gan lai sodītu varmākas un atbalstītu varmācības upurus. Es gribēju uzsvērt, ka Eiropas komisija ir apņēmības pilna izmantot savas jaunās kompetences pēc to pilna potenciāla, lai varētu atbalstīt dalību valsts, lai tās varētu ieviest preventīvas pasākums un cīnīties pret jau notikušu vardarbību pret sievietēm mēs vēlamies garantēt, lai mūsu ieviestie pasākumi papildinātu tos, kas ir ieviesti eh, dalību valstīs un eh, varētu garantēt šo ES papildvērtību. Protams, ir arī cilvēki jāinformē, ir jāinformē, kas tad īsti ir vardarbība, un tieši tādēļ mēs uh, sadarbojamies ar visām uh, iestādēm, Eurostātu, pamatiesību aģentūru, Eiropas dzimumu līdztiesības institūtu Viļņā, lai varētu apkopot pēc iespējas vairāk datu un pierādījumu par šādiem notikumiem, jo apkopojot datus mēs varam izveidot efektīvas politiskās vadlīnijas un, protams, arī uh, sākot līdzi panāktajam progresam. Eiropas komisija pret šo fenomenu cīnās arī cīnījoties pret diskrimināciju pēc dzimumiem, pateicoties atbilstošai ES likumdošanai. Mums ir jā, jāizsargā vardarbības upuri visā Eiropā un, protams, ar efektīviem juridiskajiem instrumentiem jācīnās pret varmākām. Es gribētu atgādināt, ka mēs esam pieņēmuši uh, tādu attiecīgu likumdošanas uh, satvaru uh, tiesiskuma jomā. Tas ir uh, paredzēts tam, lai cīnītos pret cilvēku tirzniecību. Bieži vien tiek tirgots tieši sievietes, lai vērstos pret bērnu izman seksuālu izmantošanu, bērnu pornogrāfiju, prostitūciju un uh, Sadarbība krimināla jomā ļāva um, rezultēties regulējumā par uh, labāku sadarbību tieslietās un krimināllietās, un tāpat mēs vēlamies arī vairāk uzsvērt nozieguma upuru tiesības, uzsverot to, ka ir nepieciešams arī labāk parūpēties par eh, to upuru aizsardzību, kas ir cietuši no dzimumu vardarbības. Mēs esam gatavi uh, darīt visu, lai dalībvalsts atbalstītu likumdošanas transponēšanā uh, valstu līmenī. Eiropas padomas konvencija šodien jau tika pieminēta, tā ir veltīta tam, lai uh, varētu cīnīties pret ārdarbību arī pret sievietēm gan um, darbvietā, gan mājās. Un, mēs, protams, uzmanīgi sekosim uh, sasniegtajam progresam. Mēs izmantojam visas iespējas, lai atgādinātu dalību valstīm ratificēt Eiropas padomas konvenciju. Un lūdzu uh, arī paši mudiniet uh, savus pašmāju parlamentus pēc iespējas ātrāk ratificēt šo konvenciju. Komisija tāpat ir apņēmības pilna parūpēties par to, lai uh, saskaņā ar pilsonības programmu varētu turpināt uh, organizēt dažādas informācijas kampaņas, veicinātu apmaiņu ar paraugu praksi un piesaistīt finansējumu valdībām, NVO un dažādām citām organizācijām, kas strādā pie tā, lai izskaustu visus vardarbības veidus. Visu beidzot gribēju pievērst jūsu uzmanību nesen pieņemtajam paziņojumam par sieviešu dzimuma orgānu kropļošanas izskaušanu. Jāsaka, tas arī ir svarīgs uh, cilvēktiesību pārkāpums un bērnu izmantošana. Uh, Ar šo paziņojumu komisija un ārējās darbības dienests eh, nosprauž ārējus un iekšējus pasākumus, lai uh, cilvēki būtu labāk informēti par šo eh, kropļošanu, lai uh, būtu profilaktiski pasākumi, lai cilvēki sadarbotos, lai sadarbotos dažādas kopienas, lai būtu arī labāka palīdzības sniegšana upuriem un Protams, ir eh, jāparūpējas arī par eh, apdraudēto sieviešu aizsardzību gan Eiropas Savienībā, gan arī tajās valstīs, kur joprojām šis šaušalīgais nosiegums tiek pastrādāts. Ir jāturpina visi šie pasākumi, mēs turpināsim uh, vērot uh, to, kas ir panākts, un, protams, Par to ziņosim arī nākamajā mm, paziņojumā. Gribēju noslēgumā teikt, ka komisija joprojām turpinās atbalstīt dalību valsts cīņā pret visa veida vardarbību pret sievietēm, nospraužot dažādus mērķus un konsekvences iniciatīvas ES līmenī. Uh, pēc pilna potenciāla izmantojot mūsu kompetenču spektru. Mēs uzskatām, ka sadarbība visos līmeņos ir izšķirīgi svarīga, tādēļ turpināsim strādāt roku rokā, lai cīnītos pret dzimumu vardarbību Eiropā. Paldies! Thank you very much, Daniela. And, uh... Paldies, Daniela. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka, lai dzirdēt arī Eiropas komisijas viedokli, dzirdēt, eh, kas tiek darīts, jūsu viedokli. Man prieks, ka jūs atradāt laiku un varējāt eh, ierasties, un mēs varējām uzklausīt Eiropas komisijas viedokli. Paldies par to. Tālāk, nākamā ir Silvija Balbī kundze, socioloģijas profesora no UNESCO dzimumtiecība pētniecība no Lakastras universitātes. Apvienotā karāsa lūdzu jums vārds. Es e, pamatā e, runāšu par trim tematiem - izmaksas, kas rodas saistībā ar vardarbību pret sievietēm, juridiskajiem aspektiem un treškārt par attiecībā uz pārskatu par tiesību, dzimumtiesību politiku pasaules mērogā. Tāpēc es arī apskatīšu piecas dažādas veidus, kā var domāt par strateģisku rīcību, lai izbeigtu vardarbību pret sievietēm. Sākšu ar juridiskiem jautājumiem, pāriešu pie ekonomikas jautājumiem, kas ir tradicionālais uh, aspekts, kā šī jautājuma tiek skatīti. Uh, Eiropas Savienībā, tālāk dzimumu līdztiesība, lēmumu pieņemšanā, tālāk pētniecībā un strateģiskā plānošana. Vispirms eh, likumdošanas aspekts. Pēdējos um, gados Eiropas Savienība nākus klājā ar dažādām direktīvām. Šeit ir saraksts redzams. Um, cilvēku tirzniecība, bērnu seksuāla izmantošana, cietušo tiesības, vajāšanu un uzmākšanās, kas arī varētu savā veidā būt eh, saistām ar vardarbību pret sievietēm. Ko darīt tālāk? Mums ir divas strateģiskās alternatīvas. Eiropas parlaments vēlas uh, grozīt 225. pāntu līgumā par Eiropas Savienības darbību un uh, mēs varētu mainīt šo situāciju. Otra ir gabal, pieeja ir gabaliņš pa gabaliņu, soli pa solim, tāda pakāpeniski uzkrāta direktīva pa direktīvu vai ar mazu rīcību pēc mazas rīcības, lai gal galā nonākt pie vēlamā rezultāta. Šīs stratēģijas ir atšķirīgas un tie ir dažādi veidi, dažādas alternatīvas, kā rīkoties tālāk. Paskaroties tālāk, kas varētu būt eh, šie nākamie mazie soļi, piemēram, Lisabonas līgums, līgums par Eiropas Savienības darbību, attiecībā uz 82. un 83. pāntu, mēs redzam, ka eh, šeit runa pārsvarā par kriminālu likumu, kriminālu tiesībām. Eh, mēs runājam par kopējo brīvības, tiesiskuma, drošības telpu, tiesisko lēmumu pieņemšanu. Lai tas būtu iespējams, ir jābūt spēkā minimāliem standartiem, bet to var izdarīt tikai tad, ja šie tiesiskie standarti ir daudz maz tuvi. Vai mēs varam panākt to šajā jomā? Un neaizmirsīsim arī diskriminācijas aizliegumu likumdošanu. Tā ir joma, kurā Eiropas Savienība uh, stiprināja savus pilnvarus, lai panāktu vienādu attieksmi. Un tieši tur mēs redzējām pamat darbu attiecībā uz eh, vardarbības pret sievietēm apkarošanu tieši attiecībā uz vajāšanu un uzmākšanos. Un vardarbība pret sievietēm ir kā apakš kategorija dzimumu vardarbības kontekstā, un tieši tādēļ ir nepieciešams tikai mazliet paplašināt šo skatījumu. Uh, uh Not... Šeit ir jāskatās, uh, kādi ir ierobežojumi. Uh, ierobežojumi šeit ir vairāk saistīti ar to, ko ir iespējams izdarīt Eiropas līmenī. Tātad, kas ir iespējams rīkojoties soli pa solim? Tātad. Izvarošana. Ja izvarotājs bēg no valsts, labi cilvēks, par kur tiek apgalvots, tātad, ka viņš ir izvarotājs, apsūdzētais izvarošanā, ja viņš bēg uz citu valsti, vai var pieņemt, ka katrā valstī ir vienāda likumdošana šajā jomā? Pēdējā laikā mēs esam dzirdējuši dažādus strīdus par e, ļoti skaļām lietām, kuru atrisināšanai nepieciešami mēneši bijuši. Mums ir nepieciešama tiesiskā skaidrība un noteiktība, lai varētu labi un efektīvi sadarboties šajā jomā. Piemēram, lai nevarētu attiecināt izņēmumus, piemēram, uz e, izvarošanu ģimenei tāpat kā mēs līdzīgi esam redzējuši attiecībā uz direktīvu pieņemšanu līdzīgās jomās. Tas pats ir arī uh, attiecībā uz vardarbību ģimenē. Katrā valstī ir likumi pret vardarbību. Nedrīkst vienkārši iet klāt un klāt un sist, tas ir aizliegts. Dažas valstis praksē, ģimenē atļauj zināmas atkāpes. It kā nedrīkst to darīt, bet tiesiskā skaidrība nepieciešama, tad ar direktīvu nepieciešams precizēt, ka nav nekādu izņēmumu, ja tas notiek ģimenē. Tas tie tikai piemēri, un tā varētu turpināt soli pa solim šo akumulāciju, šo uzkrāšanu veikt Eiropas līmenī, veidojot šādas paketes, lai panāktu pēc tam to, ka šīs normas tālāk tiek pienācīgi īstenotas. Un atkal piezīme, ka uz dzimumu balstīta vardarbība ir ļoti tuva um, dzimumu vajāšanai. Tas pats ir uh, attiecināms arī darba likuma ietvaros. Tas ir teoretiski arī paplašināms tālāk varbūt izmantojot 19. pāntu līgumā par Eiropas Savienības darbību. Tas būtu pieeja soli pa solim. Alternatīva, protams, būtu parlamenta rezolūcija, kas paziņo, ka tā ir atsevišķa joma, un e, tajā ir iespējams pieņemt direktīvas kā atsevišķā jomā. Tas būtu otra, otrs variants, e, par ko mums arī šobrīd norit nu, debats - ekonomika. Ekonomikas jomā kompetence Eiropas Savienībā jau ir sen, tradicionāli tā ir joma, kur mēs esam eh, pieredzējuši vienādu attieksmi un pakāpeniski uzkrājoties jautājumiem saistībā ar eh, dzīmumu līdztiesību. Vardarbība pret sievietēm rada zaudējums ekonomikā. Tas sagrauj sievietes spēju būt nodarbinātai, līdz ar to ir ekonomikas problēma un mēs varam vērsties pie Eiropas Savienības kompetences ekonomikas jomā un paskatīties uz to no resursu viedokļa ekonomikā. 153. pāns. Atgriešanās un integrēšana darba tirgū. Jā, tas attiecas uz ogļu tēraudu kopienu, bet sievietes, kas ir fiziski cietuši no vardarbības, var tikt integrētas darba tirgu struktūra fondu Eiropas Savienības, vai to nevar izmantot, lai palīdzētu sievietēm atgriezties ekonomikā, Bet vai mēs varētu efektīvāk izmantot struktūra fondus, darīt to plašāk un paskatoties plašāk uz šīm vispārīgajām ekonomikas vadlīnijām, vai tajās nevarētu atzīt, ka tas rada zaudējums Eiropas ekonomikai, Darbs, kur es veicu pētījums, ekstrapolējot eh, apvienotās karalistas pieredzi, varam teikt, ka Eiropas Savienībai vardarbība pret sievietēm izmaksā 228 miljārdus eiro gadā. Tātad tā ir tas vienā no jomām, kur Eiropas Savienībā ir kompetence un kur mēs varētu sagaidīt tādu inovatīvu attīstību tālāk. Pētniecība Mēs dzirdam daudz argumentus par to, ka pētniecības nepieciešama daudz plašāk. Kā ir ar apvārsni 2020? Vai tur var atrast dzimumu jautājumu? Tur ir ļoti grūti šai dokumentā atrast kaut ko zem pētniecības. Varbūt nākamreiz e, var e, runāt par šīs temata iestrādāšanu lielajās programmās pētniecības jomā. Nu, tur ir iespējams eh, paplašināt šo aptvērumu. Līdz eh, dzimumu līdztiesības iekļaušana lēmumu pieņemšanā. Mēs zinām, ka tādējādi ir iespējams eh, mazināt vardarbību pret sievietēm, dažādas pasaules reģionos, tad ir dažādi visaptaroši risinājumi, ir pakāpeniski risinājumi, dzimuma līdztiesība, lēmumu pieņemšana, strateģiskā plānošana. Tie ir veidi, kā rīkoties. Paldies! Thank you very much and giving us Liels paldies par šiem ļoti konkrētajiem priekšlikumiem, kā lietas risināt. Un tagad nu neviens nevar teikt, kā to varam izdarīt Un uh, ir arī piemēra tam, ka komisija un parlaments nevienmēr ir vienisprātis, nu, viss kas atgadās. Tagad mm, vārds ir uh, pēdējais šā paneļa runātājai, kura pārstāv pilsoniskos sabiedrību, varētu teikt, pirso, pilsoniskās sabiedrības balss, tā ir Viviana Teitelbauma, sievi, Eiropas sieviešu lobija prezidente. Liels paldies! Vispirms vēlos jums pateikties priekšsēdētāju kungs, dārgais Mikaēl, par šo uzaicinājumu. Mans tas ir liels gods un prieks piedalīties šai sanāksmē, kas ir savā veidā arī starptautiskās sieviešu dienas svinības. So, uh, mūsu lobijs uh, rūpējas par to, lai uh, sieviešu tiesības un vīriešu un sieviešu līdztiesība paliek Eiropas Savienības darba kārtībā visās politikas jomās. Kā jūs zinat, Eiropas sieviešu lobijas ir lielākā sieviešu tiesību NVO apvienība Eiropā. Tajā ir pārstāvēts Eiropas Savienības dalību valsts Serbija, Maķedonija un Turcija. Man ir liela, tas ir ļoti svarīgi, ka varu šodien uzstāties visu to sieviešu vārdā, ko mēs pārstāvam, lai īstāstītu jums par bažām un izaicinājumiem, ar ko saskaras sievietes, ir tīpaši runājot par vārdarbību, kas vērsta pret sievietēm. Šodien mēs dzirdējām, ka vārdarbība pret sievietēm joprojām ir izplatīta Eiropas Savienībā Uh, pamatiesība aģentūras pētījumā rezultāti ir šokējoši, bet, diemžēl, uh, jāsaka, mums tas nav pārsteigums. Mēs jau gadiem ilgi brīdinājām par to, ka pastāv joprojām vardarbība pret sievietēm un ka tā atstāja iespēju uz visām sievietēm. Tas ir acīm redzams šķēršlis uh, ceļā uz līdztiesības starp vīriešiem un sievietēm pamatiesību aģentūras dati liecina par to, ka ir jārīkojas steidzami. Jau 1999. gadā mūsu lobijas konstatēja, ka katra piektā sieviete saskars ar vardarbību ģimene, un situācija, diemžēl, joprojām nav mainījusies. Eiropas komisija ļoti daudz ko ir darījusi jau, lai apkarotu šo sieviešu cilvēku tiesību pārkāpumu. Mēs esam pateicīgi uh, uh, Redings kundzei par apņemšanos uh, izstrādāt uh, likumdošanas aktus un citus instrumentus, lai cīnītos pret šo parādību. Ir uh, jāgarantē aizsardzība un palīdzība sievietēm, kuras ir cietuši no vīriešu vardarbības. Ļoti svarīga arī Dafnes programma, kas a, uh, sniedz atbalstu iniciatīvām, a, uh, lai pētītu šo parādību, a, uh, to novērstu un izstrādātu projektus, kā mainīt sieviešu dzīves. Kopā ar mūsu dalību organizācijām mēs turpinām strādāt, um, uh, uh, skaidrojot šo parādību, ceļot, uh, paplašinot izpratni par uh, vardarbību. Uh, ir publicēts otrais barometra pētījums. Uh, uh lai uh, gan vā, izvarošana ir atzīta par kriminālu noziegumu visu dalību valstu likumdošanā, tā šī parādība uh, netiek pilnībā atspoguļota, jo tādējādi vīrieši uh, joprojām domin, uh, dominē pār sievietēm. No 32, dāli, no 32 valstīm tikai piecās valstīs likumdošana atbilst Stambuls konvencijai, joprojām ir uh, Uh, neapmierinoši statistikas dati un uh, šāda informācija praktiski nav pieejama. Patiesībā 90% izvarošanas gadījumu netiek nemaz uh, paziņot, sūdzības netiek iesniegtas, un atbalsta pakalpojumu un dienas darbība ir praktiski neeksistējoša. Pagājuši nedēļa Eiropas parlaments pieņēma divus svarīgus ziņojumus par vardarbību pret sievietēm un otru ziņojumu par uh, prostitūciju un seksuālo eksploatāciju. Abos ir prasīts veikt pasākums Eiropas Savienības līmenī. Uh, mēs arī piekrītam šim vērtējumam, ka sieviešu aizsardzības līmenis Eiropas Savienībā nav vienāds. Atkarībā no tā, kur šīs sievietes dzīvo, viņām vai nu nav piekļuves uh, tiesu iestādēm vai pat viņās neieklausās, jo projām pastāv stereotipi, kas kavē uh, mentalitātes maiņu. Sievietes joprojām tradicionāli tiek uzskatīts par uh, Uh, sekundārām ieņēmumu ziņā un ka viņu galvenais uzdevums ir rūpēties par bērniem. Prioritāte tiek piešķirta vīriešu nodarbinātībai un sievietēm ir jāpaliek ģimenē. Tas ietekmē arī sieviešu karjeras izvēli un izglītības uh, izvēli. Tāpat ir uh, arvien vairāk pamanām tādu parādību kā hik hiperseksualizācija. Un pornogrāfija <laughs> vien vairāk skar sabiedrisko sfēru. Tiek uh, dots signāls, ka sievietes ķermenis ir pieejams vīriešiem un ka izskats ir svarīgāks par pašcieņu. Un tas uh, šāda parādība uh, tieši ietekmē attiecības starp vīriešiem un sievietēm, un uh, sievietes un meitenes tiek pakļauts vīriešu vārdarbībai. Nākamgad Eiropas Savienība kopā ar visām pasaules valstīm atzīmēs 20. gadskārtu Pe Pekīnas rīcības platformai. Tas ir ANO uh, dokuments, uh, kas vērsts uz sieviešu tiesību nostiprināšanu un vīriešu un sieviešu līdztiesības veicināšanu. Vardarbība pret sievietēm ir viena no 12 kritiskajām jomām, kas ir minēta šajā platformā. Ir pagājuši 20 gadi platformas apstiprināšanas, bet tā joprojām ir aktuāla. Globālas, globālā mērogā veidojas kustības, kas prasa pārtraukt vardarbību pret sievietēm ir, uh, iznā, ir otrais izdevums uh, One Billion Rising, tā ir globāla kustība cīnoties uh, pret uh, vardarbību, kas vērsta pret sievietēm. Uh, vardarbības novēršana pret sievietēm ir izaicinājums visiem, tā ir katra pilsoņa atbildība. Un tomēr š, šī rīcība nevar būt veiksmīga, ja valdības iestādes nerīkosies un nepildīs savus pienākumus. Mums ir nepieciešami likumdošanas akti, kas nosod visu veidu vardarbību pret sievietēm, jānodrošina piekļuve uh, tiesai visām sievietēm, tā skaitā sievietēm invalīdēm, migrantēm, transseksuālēm, lesbietēm, jaunietēm un gados vecām sievietēm un tā tālāk. Mums ir nepieciešama pakalpojuma dienesti, kas sniedz atbalstu šīm sievietēm, palīdz tām izdzīvot un veidot jaunu dzīvi. Mūsu lobbyis ir stingri pārliecināts, ka Uh, profilaktiski pasākumi, izpratnes veidošanas kampaņas, apmācība, darbs ar zēniem un vīriešiem, darbs skolās, sieviešu tiesību iekļaušana izglītības uh, programmās uh, var veiksmīgi īstenoties, ja tās tiek iekļauts plašākā uh, Uh, sistēmā, kas ir vērsta uz šīs parādības apkarošanu. Eiropas Savienība nevar gaidīt vēl 20 gadus. Mēs aicinām dalību valstis un Eiropas komisiju strīkoties kopīgiem spēkiem ar Eiropas parlamentu, lai izveidotu transformējošu Eiropas Savienības stratēģiju, lai cīnītos pret visa veida varbardību, kas vērsta pret sievietēm. Lielas paldies, ka uzklausījāt manu vēstījumu. So much, paldies! Es jums pilnīgā piekrītu. Very strong tool. This is ka ar likumu jau nevaram visu mainīt, bet tas ir tāds spēcīgs signāls, kas liek sapurināties visai sabiedrībai. That, uh, so Tāda likuma pieņemšana ir uh, ļoti uh, uh, liels solis uz priekšu. Es gribu teikt, ka jūsu organizācija sadarbība ar to mums ir ļoti, ļoti nozīmīga, un jūsu uh, piedāvātās domas un atziņas mēs arī varam labi izmantot komitejas darbā. Tagad došu vārdu deputātiem no dalībvalstu de eh, parlamentiem un Eiropas parlamenta. Nav nekāda izmaiņa, joprojām katram ir atvēlēts trīs minūtes, un ja kāds pārāk aizrausies, tad es, diemžēl, jūs pārtraukšu. Marija Rebusiv no Grieķijas, tad uzstāsies Daina Kazaka no Latvijas. Un tad Sofoklītis kungs no Kīpras. Tā tad Marija no Grieķijas pirmā. Trīs minūtes jums lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā gribēju teikt, ka man ir patiešām liels gandarījums šodien uzstāties šajā pasākumā. Un jāsaka, man radās tāds iespējas, ka sieviešu solidaritāte iet pāri valstu robežām. Šodien man ehm, šī solidaritātes sajūta šķiet ļoti klātešoša, un īstenībā mūsu Grieķu parlamentā ļoti daudz vīriešu, tātad tur šo sieviešu solidaritāti ehm, gandrīz nekad neizjūtu. Es gribēju teikt, ka pamatiesību aģentūras ziņojums eh, man šķita ļoti vērtīgs, jo tagad mēs tā melns uz balta redzam uzrakstītu, cik liela ir šīs vardarbības apjoma un nevar neviens izlikties, ka vardarbības nebūtu. Tā tad eh, vardarbība pret sievietēm, diemžēl, ir ļoti izplatīta daudzās valstīs. Ir, protams, daudzi stereotipi, eh, no kuriem ir jāatbrīvojas, piemēram, stereotips par ziemeļu un dienvidu valstīm. Es ceru, ka šo datu publiskošana patiešām nesīs līdz arī cerētos augļus, lai Eiropas Savienība un tās dalību valstis uzņemtos savu atbildības daļu. Nedrīkst pieļaut ka ir Eiropas integrācija, bet Eiropas uh, iedzīvotājs, diemžēl, joprojām krīt par upuri seksuālai vardarbībai, emocionālai vardarbībai, izmantošanai. Ko darīt? Likumi ir nepieciešami, to neviens neapšauba. Tikai tā mēs varam efektīvi cīnīties pret šo negatīvo fenomenu. Stambuls konvenciju ir nepieciešams ratificēt. Un tāpat mums ir nepieciešama tāda saskaņotāka cīņa pret šo fenomenu. Vardarbība ir tāda attiecību uh, ekstrēmā forma um, kādreiz vīrieši tika uzskatīti par varanākiem, un uh, šī vardarbība īstenībā šo arhetipu turpina um, piekopt arī mūsdienu sabiedrībā. Un ja mēs neatbrīvosimies no šiem senatnējiem arhetipiem, tad es domāju, ka mēs nevarēsim efektīvi cīnīties pret vardarbību. Grieķijā 2006. gadā tika pieņemts ļoti nozīmīgs likums, jo tad beidzot tika pateikts, ka arī izvarošana ģimenē ir uzskatām par noziegumu, bet, protams, ļoti maz sieviešu ir uh, griezušās tiesā ar sūdzību. Vispār reti, kura uzdrīkstas kaut ko tādu atzīt. Es redzu, ka vairs nedrīkst runāt un tagad vairs neizmantošu jūs dargo laiku. Paldies! Un... Jā, jūs varat redzēt uh, sev uh, atlikušo laiku uz ekrānu, un tagad došu vārdu Dainai Kazākai no Latvijas. Lūdzu. Imniec. Labdien, viscienījumie uh, delegāti! Vēlos pateikties par šo konferenci un izteikt paldies Eiropas parlamentam un arī Eiropas Savienības komisijai par direktīvām un konvencijām, ko tās paraksta par, piemēram, par pret, vardarbību pret sievietēm, par vardarbības novēršanu ģimenēs, par uh, to, lai mazinātu diskrimināciju, lai veicinātu līdztiesību pret vardarbību, kas ir pret sievietēm ģimenēs, tā skaitā pret sievietēm un bērniem. Šeit gribētu pateikt, ka tieši ar šiem instrumentiem mēs varam spēcināt nacionālās pozīcijas. Diemžēl uh, Latvija un paldies uh, European Union Agency for Fundamental Rights par šo te pētījumu. Uh, diemžēl Latvija ir viena no augst, ar vislielāko uh, ar dzimumu saistīto vardarbību pret sievietēm valstu starpā, kur, kur tas procents ir no 30 līdz 39 procentiem. Un tieši tāpēc man ir ar atziņu jāatpasakās gan mūsu parlamentam saimai, gan arī NVO sektoram, kas ļoti iesaistījās, lai Latvija beidzot pieņemtu likums pret vardarbību ģimenē, jebšu vardarbību mājās novēršanu. Beidzot, uh, vardarības gadījumā no, no ģimenes tiks izolēts up, nevis upuris kā iepriekš, bet gan varmāka, un šī, šis te patents tiks lausts. Bet jāsaka, ka mums ir aizvien ļoti liela ar dzimumu noziegumiem, liela statistika. Diemžēl mums ir aizvien, mēs skaitāmies kā viena no, no cilvēku tirzniecības donoru valstīm. Tātad Latvijas sievietes ir tās, kas ir upuri uh, human traffickingā. Tāpat arī. Uh, mums aizvien ir uh, jāpieskata, lai mūsu seksuālās un reproduktīvās tiesības tiktu ievērotas, jo, diemžēl, Latvijā tulīt būs uh, vēlēšanas un populistiski un arī citādi iemeslu dēļ mums tiek atkal apdraudētas reproduktīvās tiesības. Um, tagad es jau runāšu par to, kādi būtu tie soļi jāvērš, lai mazinātu šo te vardarbību pret sievietēm. Pirmkārt, es uzskatu, uh, ka mums ir jābūt vairāk sievietēm politikā, lai ietekmētu lēmumu pieņemšanu pašvaldību nacionālajā un Eiropas līmenī par labu pirmkārt līdztiesībai, Otrakārt, lai mazinātu nabadzību un trūkumu, jo pēc šīs statistikas mēs redzam, nabadzīgajās ģimenēs vai valstīs, kur ir lielāka nabadzība, ir divreiz lielāka vardarbība pēc sievieti nekā tur, kur ir labklājība. Un kā trešu argumentu mums vajadzētu arī nodrošināt sieviešiem un ģimenēm attiecīgos servisus, lai sievietes varētu atgriezties darbā un pilnvērtīgi būt finansiāli neatkarīgas. Mums vajadzētu Kā otrais priekšlikums politiķiem un ekspertiem ir cieši sadarboties gan ar pieminēto jau European And Women's now lobby, we have three kā arī Euro European Parliamentary Forum Population and Development. Paldies. Thank you very much for that. Uh, and now goes the floor to... Paldies. Sofoklis Fītis no uh, Kīpras lūdzu. Paldies. Priekšsēdētāji kungs, kolēģis un kolēģi. Šodien mēs runājam par tādu fenomenu, kas diemžēl kļūst aizvien aktuālāks. Vardarbība moca mūsu sabiedrību jau ļoti ilgi. Sievietēm tādā veidā tiek laupīta iespēja pilnībā baudīt savas cilvēktiesības. Eiropas padome ir arī veikusi pētījumu par to, eh, kā vardarbība pret sievietēm ietekmē ekonomisko attīstību, jo sievietes, kas tieši no vardarbības, bieži vien nevar piedalīties tautsaimniecības eh, veidošanā. Eh, tika lēsts, ka šīs izmaksas ir 60 miljārdi eiro e, visā Eiropas Savienībā, tātad naudu, kas iet zudumā. Ja mēs runājam par prevenciju, par vardarbības prevenciju Kiprā, neskatoties uz ekonomisko krīzi, mēs esam šo to sasnieguši. Mēs esam nosprautuši prioritātes un politiķi ir pauduši savu gribu turpināt cīnīties pret vardarbību pret sievietēm. Kiprai ir jāievēro taupības politika, budžeta. Uh, disciplīna, un tagad uh, tiek veikts pētījums, kā varētu labāk īstenot pasākums, kas minēts Stambuls konvencijā. Mēs vēlētos, lai Kipra ievērotu konvencijā noteikto. Mēs uh, kopīgi ar Tieslietu ministriju esam gatavojuši daudzus likumdošanas tekstus, un, protams, ir jāizskauž pilnīgi jebkura vardarbības forma, kas vēršas pret sievietēm, un uh, varmākas ir jāsauc pie atbildības, un ir jāinformē tiesību sargājušās iestādes, lai Kipras tiesas varētu arī uh, izteikt savu spriedumu par uh, visām vardarbības formām un veidiem. Protams, arī visi cilvēki, nevien Kipras iedzīvotāji, bet arī visi tie, kas uzturs Kiprā, ir jāaizsargā pret vardarbību. Tāpat kā Kipras pilsoņi gan Kiprā, gan ārpus tās. Ir jāpārdomā arī tas, kāda loma ir jāspēlē policijai. Tai arī uh, būtu kas darāms, lai varētu garantēt preventīvus pasākums. Valstīm ir iespējas, kā cīnīties pret vardarbību un tiek arī uh, organizētas dažādas kampaņas, lai informētu sabiedrību, un mēs mudinām upurus vērsties policijā, lai varmāks tiktu taisnīgi sodīti. Paldies! Tagad Guljāno kundze no Itālijas, Martīnes kundze no Spānijas un Elsa Praisa no Portugāles. Pirmā kolēģi no Itālijas uz trim minūtēm lūdzu paldies. Arī es no savas puses vēlējos uh, Eiropas parlamentam pateikties par uh, šīs uzklausīšanas organizēšanu. Paldies visiem dienestiem un visiem, kas ieguldīja savu artavu, lai mēs šodien varētu tikties un uh, apmainīties viedokļiem. Ir ļoti jauki, ka mēs varējām arī uzzināt um, jaunākos statistikas datus, kas noteikti mums palīdzēs turpmākajā darbā. Es gribēju pateikties visiem nevien savā vārdā, bet arī mūsu parlamenta vārdā, visas Itālijas vārdā. Un šeit tiek veikts patiešām ļoti uh, vērtīgs darbs, lai varētu uzlabot uh, arī likumdošanu. Protams, pirmām kārtām ir jāpieņem Stambuls konvencija un jāievieš normas, lai varētu labāk cīnīties pret vārdarbību. tas ir svarīgi ne tikai no likumīgā viedokļa raugoties, bet arī jādomā par tradīcijām. Jāsaka, ka Itālijā, piemēram, kādreiz vardarbība uzskatīta par tādu kā sodu mājās, un tagad tā jau ir kļuvusi par politisku problēmu. Un jāsaka, ka vardarbība nav tikai kaut kāda slimība, tā ir vesela sērga. Es gribēju pavaicāt mūsu viešņām, Kas jādara Eiropas Savienībā? Vai nevajadzētu mēģināt da darīt kaut ko visās jomās, gan izglītības jomā, gan tiesiskuma jomā? Tā tad nevajag domāt tikai par sodu kā pērējo instanci. Uh, Mums ir jādomā par to, kā cīnīties pret vārdarbību visās divas jomās, un, protams, eh, ir jābūt vienotai pieejai, lai varētu labāk saskaņot atsevišķas politikas jomas, lai būtu vairāk tāda sistemātiska pieeja. Bieži vien ir tā, ka mēs uz to reaģējam, bet uh, esam visai vientuļi. Uh, savā nostājā. Un ja mēs runājam par izmantošanu un vardarbību, tas nav tikai juridiska problēma. Mums ir jārisina daudz smagākas, tālējošākas problēmas. Mēs te runājam par cieņu pret otru cilvēku. Tas nav saistīts tikai ar kultūru vai, piemēram, likumiem. Tā tad ir jāizpēta visas dzīves jomas. Ļoti daudzi no runātājiem teica, ka ir jādara kaut kas Eiropas līmenī. Es domāju tāpat un paldies. Martīnes skundze no Spānijas lūdzu. Sveicināti. Paldies, ka esat organizējuši šo uzklausīšanu un šis ir ļoti svarīgs temats. Jāsaka, ka ka vardarbība ir īstenībā viena no spilgtākajām un briesmīgākajām nevienlīdzības demonstrācijām. Daudzas sievietes cieši no vardarbības tikai un vienīgi tādēļ, ka viņas ir sievietes, un arī viņu bērni cieši no vardarbības. Krīze ietekmē jebkuru, it sevišķi tos, kas ir vismazāk aizsargāti. Pret sievietēm attiecas slikti Un ja viņas dzīvo grūtos sociālos apstākļos, viņām ir grūti izlausties no šī vardarbības apļa, viņām ir nepieciešama palīdzība. Bieži vien viņas jūtas tā, it kā mēģinātu izskriet cauri ķieģeļu sienai, un nekas un neviens viņam nevar palīdzēt. Eiropas Savienība arī varētu darīt vairāk. Iepazīstoties ar datiem par šo vardarbības formu, mēs patiešām esam šokāti. Ir jābūt eh, informatīvām kampaņām, preventīvām kampaņām, lai varētu aizsargāt upurus un to pēcnācējus. Mēs negribam pieredzēt, ka sievietes vardarbības dēļ turpina zaudēt savu dzīvību Eiropā. Tādēļ arī izglītībai šeit jāspēlē liela loma. Izglītība ir uh, tas instruments, ar kur palīdzību cīnīties pret dažādām sociālajām ligām, ir jāizsar, jāizglīto jaunieši. Tātad lūdzu paskatieties, kas notiek jūsu valstīs, pārliecinieties, lai cilvēki nekļūtu no jauna un jauna par vardarbības upuriem. saka, ka cieņa ir jāiemāca. Bieži vien fiziska, etniska vārdarbība uh, tiek veikta kultūras trūkuma dēļ. Jāsaka, ka par vārdarbību ir jāsāk runāt jau um, klasēs, skolā. Un izglītība ir labākais veids, kā cīnīties pret vārdarbību. Un mums ir jāparūpējas, lai tas paliktu visu pauģu atmiņā. Mēs runājam par demokrātijas un brīvības sabiedrību, un izglītībai ir jāņem vērā šīs vērtības. Un visu beidzot. Es gribu teikt, ka jebkura sieviete, kur mēs varēsim pasargāt no vardarbības, jau nozīmēs uzvaru visai Eiropas Savienībai kopumā. Paldies! Elsa Pais no Portugāles lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām gribēju teikt, ka sieviešu tiesības ir cilvēktiesības. Kombat, etambai. Mēs nerunājam tikai par tādu uh, nodalītu sieviešu cīņu. Nē, tā ir arī vīriešu cīņa. Un tā nav arī tikai politiskas dabas cīņa. Statistika pierāda, ka katra trešā sieviete Eiropā cieši no vārdarbības, no tiesību Eiropā mēs to nevaram uh, pieļaut, un te mēs vispār nerunājam par uh, nāves gadījumiem. Jāsaka, Portugālē katru gadu aptuveni 40 sievietes nomirst tādēļ, ka ir cietušas no vārdarbības mājās sieviešu tiesību pārkāpšana nāk par ļaunu visiem, ne tikai sievietēm. Tas nāk par ļaunu attīstībai, konkurencei, radošajām nozarēm. Sievietes ir arī nozīmīgs sabiedrības uh, virzītājs spēks. Tādēļ arī krīzes laikā mēs nedrīkstam apstādināt šo cīņu. Mums ir jānosprauž pareizās prioritātes šim jautājumam, jāpievērš pietiekam daudz uzmanības, diemžēl šobrīd tas nenotiek. Eiropas, līgumā par Eiropas Savienības darbību tiek runāts, ka ir jāveicina tādas sabiedrības veidošana, kur ir uh, novērsta jau kāda diskriminācija, kur visi ir uh, līdztiesīgi, un jāsaka, ka viena no brīsmīgākajām diskriminācijas formām ir tāda, kas uh, diskriminē cilvēkus balstoties uz viņu dzimumu. Sievietes vienmēr tiek diskriminētas nevien dzimuma vardarbības rezultātā, bet arī citādāk. Tieši tādēļ Eiropas Savienībai kaut kas ir jādara un ir jāpāriet no vārdiem pie darbiem. Pēc Stambulas konferences Mums ir jāsaprot, ka mēs nevaram stāvēt maliņā un vienkārši uz visu tā mierīgi noraudzīties. Mums ir jāsāk rīkoties, ir jāievieš politisks vadlīnijas, definējot globālu Eiropas Savienības līmeņa stratēģiju. Un šai stratēģijai ir uh, jāaptver tāda tālāka nākotnē, ja šī cīņa jau netiks uzvarēta viens dienas laikā. Mums ir jādomā par izglītību, savādāk mēs neuzvarēsim. Vai nu mēs sadarbojamies, vai mēs neko nepanāksim. Mums ir eh, jādefinē uh, šī cīņa par vienu no mūsu prioritātēm, un es domāju, ņemot vērā arī šīs problēmas ekonomisko aspektu, mēs varētu izvēlēties arī tādu labu tematu nākamajai uzklausīšanai. Paldies, tagad Semblī kundze no Maltas, un pēc tam uh, vēl viens runātājs uzstāsies, un tad mūsu viešņas varēs atbildēt uz jautājumiem. Lūdzu, Šembrī kundze, paldies priekšsēdētāji! Kopš bērnu dienām mums ir mācīts, ka mūsu sodi, ja mēs kaut ko izdarām kādu blēņu, izdarām kaut ko um, nepārdomātu, mums tāpat mācīja, ka sievietes ir tās, kas uh, satur kopā ģimeni. Domāju, tā ir viena no lielākajām problēmām, uh, kurā sakņojas vardarbība ģimenē. Mums ir jābeidz uh, sievietēm likt justies vainīgām. Mēs nedrīkstam viņām mācīt to, ka viņas ir pelnījušas varmācību. Es esmu eh, ģimenes, es darbojos ģimenes lietās, esmu apgūst civiltiesības, un bieži vien tās ir galvenās problēmas, jo sievietes bieži vien uzskata, ka viņas ir pelnījušas šo sitienu vai ko citu. Nu, tā, tas nav pareizi, tas ir galīgi aplami, un nedrīkst pieļaut, ka sievietes tā turpina domāt. Viņām šķiet, ka, piemēram, griežoties tiesā, viņas sarauz ģimenes saites, iznīcinās ģimeni, bet viņām ir jāsaka, ka, ja ģimene ir mierīga, ja viņas tajā jūtas mīlētas un cienītas, tad, protams, šī ģimene ir jāuztur, bet, ja ģimenē viņas cieši no vardarbības, tad jau šāda ģimene ir jāatstāja. Citreiz bērnu dēļ sievietes ir spiestas šķirties. Un Un, ja cilvēki knapi māk rakstīt vai lasīt, un uh, varbūt ir tikai kādu brīdi gājuši skolā, mēs tur nevaram ar viņiem runāt par kaut kādām augstām matērijām un konvencijām. Ar viņiem ir jārunā ikdienišķā valodā. Viņām ir jāsaka, ka nekad neviens nav pelnījis ciest no vārdarbības, un, protams, ģimenes saikņu spēcināšana labā ģimenē ir labs un cēls darbs, bet ja viņas tiek uh, sistas, tad, protams, no šāda vīra ir jāskrien prom. Mums ir jāprūpēs, lai konvencijas varētu izlasīt visi, lai tās varētu izprast. Tā tad ir jābūt um, informācijas kampaņām par mūsu konvencijām, lai sievietes zina, kādas ir viņu tiesības, mums ir jāinformē par mūsu iniciatīvām. Tas ir ārkārtīgi būtiski, lai cilvēki zinātu, ko dara parlamenti gan valstīs, gan Eiropā. vienmēr paturot prātā cilvēku, sieviešu patiesās vajadzības. Paldies! Paldies! Un visu beidzot, Tereza Mērfija, kas pārstāv dzimumu institūtu. Lūdzu! Paldies, Mikēl! Jā, nu, nav jau bieži tā, ka man ir pēdējais vārds sakāms. Nu, es ar lielu prieku to tagad darīšu. Tagad atsaukšos uz Spānijas delegāts teikto iepriekšējā diskusiju panelī. Un tika runāts par informācijas kampaņām, par uh, profesionāļu apmācību. Es gribu teikt, uh, ka mūsu institūts jau ir veicis pētījums tieši uh, šajā kontekstā, un tas ir ļoti svarīgi, lai varētu preventīvi vērsties pret vardarbību ģimenē. Un varbūt, lai jūs nedaudz nomierinātu, es gribētu pastāstīt, ko mūsu dzimuma līdztiesības instruments dara, institūts dara, lai vērstos pret šo uh, problēma. Ceru, ka nerunāšu pārāk ilgi. Tātad mēs esam veikuši pētījumu arī par datu administrēšanu 28 dalību valstīs un sākotnēji rezultāti tiks piedāvāti 20. martā. Mēs tāpat esam izgatavojuši datu bāzi par seksuālo varmācību, tā drīz būs pieejama mūsu tīmekļa vietnē. Tāpat mēs veicam pētījumu par uh, vardarbības uh, iemesliem. Mēs esam veikuši arī pētījumu par uh, dažādu dienestu darbību vardarbību un vardarbību ģimenē. Tāpat par uh, sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu 2012. gadā veicām pētījumu, esam gatavi to veikt arī šogad. Ir izveidota informācijas platforma rīcībai, kur uh, īpaši uzmanība tiek pievērsta vardarbībai. Uh, Kipras eh, ziņojums 2012. gadā par atbalstu upuriem eh, nāca klajā ar ļoti šokojošiem rezultātiem. Jūs varbūt jau esat ar to iepazinušies. Mēs ar lielu nepacietību uh, gaidām arī datus no Francijas, lai varētu šo informāciju iekļaut mūsu indeksā. Data apkopošana, protams, ir ļoti svarīgs instruments, un komisija ir definējusi vienu no mērķiem, proti ir jāatbalsta dalību valstis, lai tiktu izveidota uh, upuru direktīva, tādā veidā arī labāk izmantojot datu apkopošanu. Un, protams, ir arī. Uh, jāatkārto, ka tā ir tikai viena no mūsu darbības jomām. Es gribēju jums to tikai pastāstīt, jo galu galā saliekot šos mozaīgus gabaliņus kopā veidojas uh, vesela aina, vesela glezna un mums vajadzētu uh, parūpēties, lai kopīgi ar dalību valstīm mēs labāk varētu turpmāk arī cīnīties pret uh, vardarbību ģimenē un vardarbību kopumā. Paldies par eh, sniegto informāciju. Paldies pārstāvēji no dzimumu līdztiesības institūta. Tagad arī uh, paneļa runātājiem būs iespēja uh, īsumā atbildēt uz jautājumiem. Diemžēl divām no viešņām vajadzēja doties prom. Valbikundze, jums obligāti nav kaut kas jāsaka, bet, nu, jūs drīkstat izteikties. I think Manuprāt, tas ir brīnišķīgi, kā katrs no runātājiem vēlējās palielīties ar brīnišķīgo darbu, kas tiek veikts viņu valstī. Agrāk tā nebija. Un katrs tiešām kaut ko gribēja pateikt, pastāstīt par progresu, kas ir sasniegts viņu valstī. Eiropas Savienības iestādes runā par darbu, ko viņi ir paveikuši Kādā brīdī tam visam ir jāsanāk kopā, jāveido kādu efektīvu veidu, kā risināt šo problēmu, ar kur strādā visi šeit klātesoši. Nesmu dzirdējis nekad tik lielu vienprātību politiķu grupā. Manuprāt, tas ir lieliski. Jā, paldies. Vēlos tikai papildināt ar sekojošo. Protams, ka sievietes ir ne, ne tikai cietušie un upuri brīnišķīgs enerģijas avots tāpat. Tas mums arī jāpaturprātā. Mēs strādājam arī šajā līmenī. Vardarbība, protams, ka nevar būt tikai sieviešu problēma. Visai sabiedrībai jāredz to kā problēma. Tāpēc mēs aicinām izmantot dažādus instrumentus, kas ir jāizmanto, lai tas viss darbotos. Tāpēc ir nepieciešams, lai sievietēm būtu arī pieejami E, dažādi rīcības e, instrumenti, izmantot savas tiesības un pilnvars. Neaizmirsīsim arī enerģiju, kas nāk e, sievietēm, viņu apvienībām. Manuprāt, visi tam piekrīt. Mums nepieciešama vairāk izglītības, vairāk likumdošanas, vairāk cieņas, jo ar to viss sākas jau no agrīna vecuma. Protams, vairāk datu, uh, vairāk instrumentu, mēs esam pateicīgi par tiem, kas mums ir, un tas viss mums palīdzēs mainīt situāciju, un to mēs arī vēlamies. Paldies! Un nebūtu varējis pateikt to labāk pats, saka priekšsarētājs. Tagad es vēlos pateikties paneļu dalībniecēm. Paldies, ka bijāt gatavas eh, piedalīties. Tas bija ļoti svarīgi mums visiem. Šeit notiks prezidijā nelielas pārmaiņas. Jūs nepaliksiet, diemžēl, šeit, bet es aicināšu eh, Kolijas kundzi un Parvanovs kundzi nāk šeit prezidijā un pēc brīža mēs atsāksim darbu. Okay, we will then uh, continue and we have... Abi turpinam, vēl divus runātājus uzklausīsim. Pirms noslēdz šī konference. Pēc konferences es vēlos atgādināt jums, mums ir arī ārā kokteilis sagatavoti, bet vēl neiet prom. Uzklausīsim vispirms Vaso Kolies kundzi, Grieķijas iekšlietu ministrijas e, dzimumu vienlīdzības e, ģenerāls sekretāri. Arī jums atvēlēts desmit minūtes, lūdzu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi. Jūs jau dzirdējāt eh, no iepriekšējiem runātājiem, ka eh, šodien mēs esam īpašā pasākumā un tika prezentēti pamatiesība aģentūras eh, pētījuma rezultāti attiecībā uz pētījumu vardarbību pret sievietēm pasaules mērogā. Tagad mums ir zināma kopaina, mēs zinām, kā šis fenomens izskatās, un pirmo reizi mēs ar tādu šausminošu precizitāti varam redzēt, kas notiek attiecībās ar vīriešiem un sievietēm. Šie dati mūs pārsteidz. Sākumā mēs bijām šokēti, Šeit tiešām ir runa par neaptveramu apmēru vardarbībā pret sievietēm gan ģimenē, gan darba vietā, gan sabiedrībā, internetu vidē. Tā ir vardarbība, kas nebeidzas privātajā dzīvē. Vardarbība dažkārt arī notiek publiskā vidē, tā skaitā internetā tūkstošiem cilvēku to pieredz. Ir visdažādākie vardarbības veidi, vardarbība ģimenēs ar laulātājiem, seksuālā vardarbība, mūsdienīgas eh, verdzības paveidi, piespiedu laulības, sieviešu ģenitālijas akropļošana. Ir arī jauni noziedzības darbība veidi, vajāšana, uzmākšanās internetā. Tātad mūsdienīgāk, jaunāk noziedzības veidi. Katra trešā sieviete Eiropā ir cietusi no fiziskas vai seksuālas vardarbības pēc 15 gadu vecuma. Eiropā tātad 62 miljonu sieviešu ir cietušas no šādas vardarbības. Balsoties uz šiem pētījumiem, mēs varam arī konstatēt, ka sievietes kavējas ziņot par šādiem vardarbības gadījumiem, bieži vien pat aizstāvot pārkāpēju. Tas nozīmē, ka viņas neusticas tiesību sargājušām iestādēm. Bieži vien varbūt viņas vadās no bailēm, vide ietekmē, kultūras normas. Šeit ir jautājums par to, kāds būtu īstais procents, ja sievietes nebaidītos runāt par šiem vardarbības gadījumiem, ziņot par tiem. Iedomājieties, ka tas, kas eh, pētījumā tiek parādīts, tas ir fenomens, kas ir, diemžēl, visā Eiropā sastopams Vēl viens secinājums eh, pamatiesība aģentūras eh, pētījumā, kas eh, rada bažas, ir tas, ka cilvēki īsti nemaz nezin, cik izplatīta ir šī parādība viņu valstī. Līdz ar to īsti nav pietiekama informācija cilvēkiem. Tad Eiropas iedzīvotāji izskatās, ka vēlas aizvērt acis pievērt acis uz patiesībā notiekošo, vai arī neatpazīst dzimumu vardarbību un nezin, ko tas īsti nozīmē. Esmu pārliecināta, ka dažas šīs dzimumu vardarbības formas ir iesakņojušās arī mūsu ikdienā. Un daži to sāk jau uztvert kā dabisku ikdienas sastāvdaļu. Ar šo pētījumu tiek izcelti īpaši jautājumi, par kuriem mums būtu nopietni jāpadomā. Kādēļ tā ir noticis, ka Eiropā vardarbība ir tik plaši izplatīta. Eiropa, kas citur pasaulē tiek skatīta kā piemērs. Ir nepieciešams no institūcija līmeņa eh, nonākt arī praktiskās rīcības līmenī. Mēs daudz ko esam dzirdējuši šobrīd par problēmu kā tādu. Jautājums ir, vai mūsu rīcībā esošie instrumenti ir pietiekami. De jure sieviešu tiesības ir nostiprinās tiesību aktos, bet de facto eh, šo līdztiesību daudzi neatzīst. Un tas īpaši aktuāls eh, aspekts kļūst eh, vardarbībā pret sievietēm un meitenēm. Mēs nevaram vairs eh, slēpties eh, no šīs problēmas. Tā ir jārisina. Mēs visapkārt varam redzēt kādus elementus no dzimumu balstīt vardarbības. Mums ir nežēlīga konkurence, nesociāla izturēšanās. Tas viss ir kā simptomi uz dzimumu balstītāju vardarbībai. Protams, ka cīņa ar vardarbību pret sievietēm ir viena no prioritātēm Grieķijas prezidentūrai. Mēs vēlējāmies to izcelt arī saistībā ar ekonomikas krīzi, ne jau tāpēc, ka mēs uzskatām, ka krīze tiešā veidā ir ietekmējusi vardarbības pieaugumu pret sievietēm, bet citos apstākļos eh, sievietes varbūt vairāk censtos eh, tikt prom no attiecībām, kurās notiek vardarbības, ja būtu tāda iespēja. Daudzās Eiropas valstīs, eh, arī manā valstī Grieķijā, šī vardarbības problēma nav pietiekami labi apzināta. Šobrīd sabiedrība mēģina tikt galā ar šo problēmu, tiek spērti soļi, lai to risinātu. Jebkāda ja emocionāla, fiziska vai seksuāla vardarbība pret sievieti ir nosodām. Mēs ar likumu numuru 3500 pirms vairākiem gadiem Grieķijā tas tika aizliegts. Tāpat vardarbības ar ģimenes locekļiem. Tāpat arī eh, attiecībās, kas pielīdzinām laulībai pastāv likumā noteikts sankcijas par šādiem pārkāpumiem ģimenē. Vardarbības gadījumā ģimenei tiek pieņemts, ka laulība ir izirusi, un tas var kalpot kā viens no argumentiem, lai šķirtu laulību. Protams, eh, tāpat laikā jāatzīmē, ka uh, izvarošana, tā skaitā izvarošana laulībā, ir atzīta par kriminālu noziegumu. Tā kā man ir ierobežots laiks, eh, tad es vēl vēros eh, pieminēt, ka šajā pieņemtajā likumā ir noteikta arī procedūra no vardarbības cietušo atbalstam. Un eh, valstī tiek uzlikts par pienākumu aizsargāt cietušos, tīpaši sievietes un bērnu lai to varētu īstenot praksē, jo tas ir mums kaut kas jauns, kā tiesību princips un pienākums bija nepieciešams vispirms apmācīt Grieķijas politiku, informēt viņus, norādot arī, kādas atbalsts ir nepieciešams cietušajiem no vardarbības. Tāpēc pagājušā gada augustā tika izveidots uh, ģenerāls sekretariāts par vienlīdzību. Mēs uh, kopā ar policijas vadību sagatavojam vadlīnijas, uh, kā rīkoties vardarbības gadījumā ģimenē, tiesības sargājušām iestādēm un izveidot atsevišķu telefonu līniju. Vēl vēlos sacīt sekojošo. Grieķijā mēs šo komplekso sarežģīto problēmu vērētos risināt visaptvaroši. Mēs jau 1980. gadā izveidojam pirmo konsultāciju centru sievietēm, kas cietuši no vardarbības, un tas bija kā pirmais solis cīņā ar šo problēmu. Pēc tam 1993. gadā sadarbojoties ar Atēnu pilsētu pašvaldību, tika pirmā sieviešu patversuma izveidot. katrā ziņā mēs e, cenšamies darīt visu iespējamo, lai cīnītos ar vardarbību pret sievietēm. E, mums ir izveidota īpaša programma, kas tiek finansēta no nacionāliem un Eiropas līdzekļiem. E, ir paredzēta speciāla struktūru izveide, lielākā daļa no tiem ir pabeigta, ir 14 konsultāciju centri, kas ir izveidoti dažādos valsts reģionos. Uh, psihosociālā un juridiskā palīdzība tiek sniegta, 25 konsultācijas centri pilsētu eh, līmenī. Un eh, arī 21 sieviešu patvērsme tiks izveidot, 13 jau ir pabeigtas. Uh, un eh, pavisam drīz vēl eh, deviņas atlikušās tiks pabeigtas. Un pirms tam mums jau divas bija funkcionējošas. Tā kā kopumā mums būs 21 sieviešu patvērsme, kas būs eh, visā Grieķijas teritorijā. Protams, ka pakalpojumi tur tiek sniegt bez maksas, un tas viss notiek konfidenciāli. Tie, kas vēršas uh, centrā saņems palīdzību, eh, palīdzību savukārt tur strādājušie tiks attiecīgi apmācīti, eh, ir sadarbība ar pilsētas eh, dienestiem. Es domāju, ka jūs paši saprotat, kādas sievietes, kuros gadījumos griežas šajos centros. Un noslēgumā vēlējos pieminēt vēl, kā pirmie divi gadi kuros šie konsultāciju centri sākt strādāt. Vairāk kā 2650 sievietes eh, vērsās pēc konsultācijām. Tā nav maza, maz, tas nav maz skaitlis, mums valsts iedzīvotāju skaits ir 10 miljoni. Un tās sievietes, kas bija pietiekam drošas un drosmīgas, lai vardarbības gadījumā vērsos pēc palīdzības, katrā ziņā Tas liecina par to, ka tas patiesais skaidrs varētu būt vēl lielāks, vienkārši šām sievietēm nav pietiekami drosmas eh, publiski to atzīt un vērsties pēc palīdzības. Mēs eh, sadarbojamies ar prokuratūru, ar slimnīcām, papildinājām eh, pieejamo instrumentu klāstu arī ar telefonu līniju, kas speciāli izveidota Jā, man jau priekšsarētājs eh, rāda zīmi, ka man jānoslēdz savu uzrunu. Es domāju, ka dalību valstīs eh, ir sāktās iniciatīvas, ir, eh, protams, ļoti labas, bet ir nepieciešams to koordinēt Eiropas līmenī. Uh, Mēs uzskatām, ka šajā tematā mums ir jāapvieno savi spēki, lai mēs Eiropas līmenī spētu rīkoties, jo tiešām žēl, ka šī problēma 21. gadsimtā vēl nav atrisināta. Un tagad tiešām noslēgumā vēlos sacīt, ka Grieķijas prezidentūras ietvaros mēs eh, centīsimies šo mērķi sasniegt, lai šis temats tiktu apspriests arī attiecīgajā iekšlietu tieslietu ministru padomē un pieņemti atbilstošie secinājumi. Šo secinājumu sagatavošanas gaitā mēs, protams, ņemsim vērā nodarīgos secinājumus, kas izriet no šobrīd pieejamās pamatiesība aģentūras pētījuma prezentācijas. Un vēlos pateikt vēl kaut ko, kas, kas tiek uh, bieži vien dzirdēts. Es iepriekš runāju par sociālajiem konfliktiem. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai mēs spētu vienoties, ka šis process nav ejams mums vienām sievietēm. Mums ir nepieciešams arī vīriešu līdzdalību panākt, lai tiešām valdītu šī vienlīdzība. Un manuprāt, šādā veidā mēs eh, varētu panākt arī eh, atbilstoši iznākums. Paldies! <laughs> Thank you so much for. for uh... Paldies par jūsu uh, vēstījumu, jā, un tiešām ļoti labi, ka jūs to visu skatījāt tās per perspektīvā un piedalījāties šai sanāksmē un mums bija arī ļoti svarīgi uzklausīt prezidentūras viedokli. Un tagad vārds mūsu pēdējai runātājai, tā ir par Vanovas kundze. Mēs esam daudz eh, sadarbojušies sieviešu tiesību komitejā, viņa ir ALDE grupas koordinātori, mēs eh, daudz sadarbojamies, bieži tiekamies un diskutējam. Viņa aktīvi cīnās par sieviešu tiesībām, viņa ir arī referente, viņas ziņojums tika pieņēmts pagaiš pirms nedēļas Un mums tagad ir jācīnās balstoties uz jūsu ziņojumu par to, lai komisija nāk klajā ar likumdošanas priekšlikumu. Paldies, priekšsēdētāji. Visu dienu mēs esam runājušas par vardarbību, kas vērsta pret sievietēm, un daudzas no mums par šo jautājumu ir runājušas gadiem un veselu mūžību, un mēs esam apņēmības pilnas eh, to izskaust vai vismaz darīt visu, kas ir mūsu spēkos. Um, ir nepieciešama ne tikai uh, parlamenta un mūsu komitejas stingra apņēmība. Mēs esam uh, sākuši ar daudziem pasākumiem, rezolūcijām, uh, vēršoties pie dalību valstu valdību pārstāvjiem panākot uh, izmaiņas dalību valstīs. Mēs esam uh, gadiem ilgi sadarbojušās ar Eiropas sieviešu lobiju un tās tā aktīvistēm. Mums ir jātic, ka mēs varam kaut ko panākt, mums ir jābūt tiešām apņēmības pilnām. Kad šis darbs sākās, es biju tikai novērotāja Eiropas parlamentā un uh, mēs uh, sākām uh, cīņu pret uh, sieviešu tirzniecību. Un es toreiz neticēju, ka mums izdosies kaut ko panākt, bet man grupas pārstāvi teica, nu, e, ej runā ar citiem deputātiem, iesniedz grozījumus un tad sešus mēnešus no 2007. gada janvāra līdz jūnija mēs biju arī deputāte un Bulgārijā pat vēl nebija notikušas vēlēšanas un es biju koordinātore uh, cilvēku tirzniecības apkarošanas jomā, jo ir uh, šeit runa par uh, naudu, politiku, kas nepieciešama dalību valstīm, lai cīnītos pret šo parādību, lai apmainītos ar paraugu praksi un lai būtu uh, apkopoti dati par šo parādību. Un tas jau nenāca kaut kur no zila gaisa. Mēs sadarbojāmies ar PM e komiteju un nevalstiskām organizācijām. Tagad mēs darām to pašu. Tieši mūsu komiteja eh, rosināja, lai eh, pilsoņu brīvību komiteja un juridiskā komiteja strādātu aktīvāk pie uh, eh, vik, cietušo tiesību aizsardzības un uh, aizsardzības uh, rīkojumu. Un mēs uh, cīnījāmies par to, lai tiktu uh, šajos, šajā likumdošanas aktā iekļauta uh, definīcija, kas ir vardarbība pret sievietēm un uh, dzimumu vardarbība, lai eh, šāds noziegums tiktu atzīts visās dalību valstīs. Tātad eh, jāatzīst arī eh, likumdošanā dzimumu vardarbība, vardarbība ģimenē un lai tie, šie vārdarbības veidi ir vērsti pret sievietēm, bet dažādos, dažādās situācijās. Tāpat ir jāizvērtē katras cietušās individuālās vajadzības un īpaši uzmanību jāpievērš sievietēm, kas ir kļuvušas par noziegumu upuriem. Tas viss ir izdarāms, tas viss ir sasniedzams un nevar piekrist komisijai, ka nesot nekāda tiesiskā pamata, lai izpildītu mūsu prasības. Mēs pieprasām astoņas dažādas lietas. Pirmkārt, balstoties uz līgumu 84. pantu, lai tiktu nodrošināta atbilstošo darbinieku informētība un ap apmācība. Tam ir tiesiskais pamats, tas ir iespējams, un tādēļ komisiju aicinu nespekulēt par, eh, ir iespējams nodrošināt informācijas un paraugu prakses apmaiņu. Tālāk uz 83. panta pirmo punktu balstoties mēs pieprasām uh, darīt galu uz dzimumu ba balstītai vardarbībai. Uh, un veikto pār, pāri robežām. Ir jāvērš, tiek uh, notiek cīņa pret kibernoziegumiem, terorismu, un arī šī parādība ļoti nopietna. Un subsidiaritāte nenozīmē katras dalību valsts uh, spēju neatkarīgi rīkoties šajos jautājumos. Subsidiaritāte nozīmē, ja jautājums netiek atrisināts reģionālā līmenī, tas tiek risināts nacionālā līmenī. Ja tas nav iespējams nacionālā līmenī, tad jautājums tiek risināts Eiropas Savienības līmenī. Un šīs jautājums dzimumu vardarbība nav atrisināts nacionālā līmenī, tādēļ ir jā, jārīkojas Eiropas līmenī, jo statistikas dati ir vienkārši šokējoši. Tāpat mēs aicinām komisiju nākt uh, klajā ar tiesību aktu, lai sniegtu atbalstu dalībvalstīm, apkarojot vardarbību pret sievietēm. Tas ir iespējams. Tāpat mēs prasām uh, apkopot statistikas datus. Diemžēl uh, direktīva par statistiku ir iestrēgusi parlamentā, bet tas jau nenozīmē, ka uh, mēs nevaram pie tās atgriezties un ka tā nevarētu tikt ierosināta no jauna, iekļaujot uh, statistiku par uh, Uh, dzimumu vardarbību. Un tas arī uh, dalību valstis nevarētu aizbildināties, ka nevar apkopot datus par, uh, par dzimumu jautājumiem, tādēļ, ka tas it kā esot pretrunā ar konstitūciju. Bet uh, ir noziegumi, ja teiksim, sievietes piekauta, tas ir noziegums. Uh, Un nevar būt tā, ka, ja, teiksim, vīrieši, vīrieti piekauj, tad tas ir noziegums, bet, ja sievieti piekauj ģimenē, tad tas ir, nu, tāds sadzīves jautājums. Tā nedrīkst būt. Nav nekādu eh, šķēršļu rīcībai. Eiropas eh, sabiedrība ir moderna mūsdienu sabiedrība un e, cī, ir jācīnās pret sieviešu e, dzimumu orgānu kropļošanu, jo šobrīd ir dati, ka 500 tūkstoši sieviešu no tās cieši Eiropas Savienībā. Kā mēs varam pamācīt cilvēkus trešajās valstīs, ja mēs paši nerīkojamies, ja mēs neesam līderi cilvēku tiesību jomā? Uh, savās valstīs, kā mēs varam sastādīt ziņojums par cilvēku tiesībām, ja mēs pieļaujam, ka sieviešu dzimumu orgānu kropļošana notiek Eiropas Savienībā, tad jau mums neviens neusticēsies. Mums ir Saharova balva, kā mēs varam to piešķirt katru gadu, ja netiekam galā ar šādu noziegumu Eiropas Savienībā. Mēs arī pieprasām, lai Stambuls konvencija tiktu ratificēta un lai komisijai un savienībai būtu skaidra nostāja par to, vai Stambuls konvencija ir juridisks instruments vai nē. Un mm, tas nav jādara starp, caur ANO vai katrai dalību valstī atsevišķi, mums ir jārīkojas kopīgi, mūs uztrauc šī vardarbība un tai pašā laikā mēs neratificējam Stambuls konvenciju. Tas nav taisnīgi, mums ir jārāda piemērs. Un kā mēs varam Turcijai mācīt, kā rīkoties un kā kļūt eiropeiskākiem un kā kļūt par potenciālo dalību valsti, ja mēs paši tāpat laikā neratificējam Stambuls konvenciju, ko Turcija ir ratifi, ratificējusi. Tāpat mēs prasām izveidot Eiropas observatoriju, kas novērotu vardarbību pret sievietēm. Mums ir šāda observatorija par cilvēku tirzniecību, tagad ir tāda jāizveido arī uh, attiecībā uz uh, vardarbību pret sievietēm. Ir nepieciešama arī Eiropas stratēģija, uh, lai apkarotu vardarbību pret sievietēm. Mēs uh, nevaram tikai paziņot, ka šis gads ir veltīts uh, šai šokējošai problēmai Eiropa. Ar to nepietiek. Arī mūsu komiteja pieprasīja parlamentam piešķirt gada balvu, izveidot gada balvu, ko piešķirtu tiem deputātiem, kas cīnās par sieviešu tiesībām. Un pagājušajā gadā tā arī notika. Mēs to ierosinājām pagājušajā gadā, un šāda balva tika piešķirta, un es esmu ar to, par to lepna. Un šī balva tika piešķirta Eiropas Tautas partijas koordinātorai uh, sieviešu tiesību komitejā. Un tas viss ir jādara soli pa solim, un tad mēs spēsim ietekmēt situāciju ne tikai likumdošanā, bet arī mūsu sabiedrības attīstībā kopumā. Mums ir jādomā ne tikai par ekonomikas jautājumiem, un pat ja mēs runājam tikai ar ekonomiskiem jautājumiem, Eh, datiem, tad lai cik cīniski arī tas nebūtu, tad vardarbība pret sievietēm katru gadu rāda Eiropas Savienībai 228 miljārdus eiro zaudējumus. Un ja nu, mums ir jābūt ciniskiem, tad šeit ir arī ekonomisks pamats. Bet es domāju, ka mēs esam pelnījuši kaut ko labāku nekā runāt tikai par miljārdiem zaudējumu. Un es uh, Eh, ceru arī uz jūsu atbalstu dalību valstīs. Vēlu visiem panākumus. Thank, thank you so much for, uh, for... Paldies. Paldies. Antoņinai tas ir ļoti veiksmīgs ziņojums, mēs to atbalstām. Un noslēgumā gribēju tikai pateikt, Mēs visi atzīstam, ka uh, vardarbība pret sievietēm noteikti ir cilvēktiesību un pamattiesību pārkāpums. Es domāju, šodien mēs varējām uzklausīt ļoti labus argumentus, kādēļ mums ir jācīnās pret šo vardarbību. Protams, arī uzklausījām konkrētus skaitļus. Es apsolu, ka sieviešu tiesību un līdztiesības komiteja darīs visu, kas ir tās spēkos, kā arī iepriekšējā sasaukumā. Lai šo problēmu risinātu, mēs varam tātad mudināt uh, komisiju, izstrādāt uh, likumdošanas priekšlikumu, tāpat arī vērsties pie Stambulas uh, konvenciju parakstījušajām valstīm un īsnībā varam darīt abus darbus kopā. Mm, arī pēc vēlēšanām mēs turpināsim cīnīties par šīm vērtībām. Un mēs arī turpināsim cīnīties par dzimumu līdztiesību. Un tikai pēdējie vārdi. Cīnoties pret vardarbību pret sievietēm, ir jāatminas, ka šī vardarbība pirmām kārtām ir radusies tādēļ, ka nav dzimumu līdztiesības sabiedrībā. Tātad uh, Vīrieši bieži vien tiek uzskatīti par pārākiem, sievietes ir diskriminētas salīdzinājumā ar vīriešiem. Uh, Un, protams, vardarbība galu galā ļoti smagi ietekmē līdztiesību, visa šī patriarchālā sistēma. Mums pret to ir jācīnās, bet, protams, ir jādara arī vēl daudz kas cits eh, dzimumu līdztiesības kontekstā. Mūsu komiteja pie tā strādās vaigas viedros. Gribēju pateikties visiem, kas piedalījās eh, šīs dienas pasākumā. Paldies visiem, kas izteicās mēs eh, varējām uzklausīt patiešām ārkārtīgi svarīgu informāciju par veselu gūzmu dažādu jautājumu un ļoti jauki visām viešņām, gribēju pateikties visām viešņām eh, un priekšstādātājs saka paldies arī tulkiem, kas veic eh, savu darbu tikpat godprātīgi kā vienmēr, lai mēs varētu saprasties savā starpā. Es abrīnoju tūku darbu, saka priekšsēdētājs. Gribēju pateikties arī sekretariāta darbiniekiem, kas strādāja pie pasākuma organizēšanas. Nu jā, tas nebija viegli, ko tādu organizēt. Un visu beidzot, kā jau sākumā minēts, Ārpus eh, pie šīs zāles tagad ir eh, pieņemšana, kokteļu vakars, jūs tur varat vēl uzkavēties un eh, kavēties saviesīgās sarunās. Paldies!